Okay, colleagues, I'm getting started very early because I know we're tight for time. Kolēģi, sāksim eh, diezgan laicīgi, tādēļ, ka mums ir ļoti maz laika. Komisārs, kad ieradīsies, viņam būs tikai 45 minūtes, lai ar mums runātu. Jums ir darba kārtība projekt, darba kārtības projekts, ja mēs to tagad varētu pieņemt. Ja jums nav iebildumu, tad pāriesim pie mm, otrā punkta apvārsnes 2020 izveida. Lūdzu, Grisbeks kundze. Paldies, priekšsādātāji. Dargie kolēģi, es centīšos izteikties pavisam īsi. Es uh, vēlētos, kā parasti, pateikties sēnu referentiem par to, ka mums bija tik laba sadarbība pēdējo mēnešu laikā strādājot pie šī ziņojuma kamēr gatavojam kompromisa grozījumus. Es domāju, ka mēs varējām apvienot dažādus viedokļus, kas nebija viegli, īpaši par transporta lomu Eiropā un arī par ietekmi uz vidi. Teksts, ar kuru jūs iepazināties, rezumē to, uh, ka mēs visi, kaut arī mēs šeit nesam daudzskatlīgi šodien, nu, ka mēs gribam uzskatīt eh, mm, transporta jomu eh, kā eh, ļoti svarīgu un ir iespējams, lai tā būtu zaļāka un tā ir arī nepieciešama, lai savienotu dažādus Eiropas reģionus. Uh, un mēs saņēmām vairāk nekā simts grozījumus, četri kompromisa grozījumi tika sagatavoti, un te varēja, par tiem varēja vienoties visas grupas. Es nerunāšu detalizēti, taču es gribētu īsi pieminēt, ka pirmais kompromiss pie, pārņem Izabels Durānas uh, grozījumu pār pilsoņu nepieciešamību eh, pārvietoties, un viņas eh, redakcija šķīta ļoti laba. Un tā plašāk ņemot ar šo kompromisu, mēs esam panākuši diezgan li labu līdzsvaru starp to, ka nepieciešams samazināt CO2 izmešus, uh, bet tāpat laikā nevaram atļauties arī vēl vairāk marginalizēt nomaļus reģionus. Un ir vēl vairāki grozījumi, kas runā par to, cik svarīgs ir transports īpaši um, nodarbinātības jomā. Te ir runa par ļoti daudzām darba vietām. 13 miljonu darba vietas, un tas pavisam sastāv 6% no IKP. Un eh, tad vēl arī ir jāpiemina, ka aviācijas sektors ir viens no būtiskākajiem Eiropas Savienībā, un te mēs esam iesnieguši eh, grozījumus par kuriem gan mēs nevarējām vienoties ar tautas partiju konkrēti par šo grozījumu runājot. Tā tad runa ir par 56. grozījumu, un tās tika atsaucas no kompromisiem, un par to būs jābalso atsevišķi. Trešais kompromiss ir viens no svarīgākajiem šajā ziņojumā par inovācijām un pētījumiem. Te um, runa ir par to, ka mēs vēlamies samazināt CO2 izmēšus līdz 25. gadam. Un um, mums ir arī jāņem vērā tas, kas ir paredzēts uh, programmā apvārsnes 2020. Uh, Un jādomā pat par nākotni līdz 2050. gadam. Te mums bija um, nelielas eh, mm, lingvistiskas izmaiņas. Mēs aizstājām eh, vadīt ar palīdzēt. Eh, franciski tur nav būtiskas atšķirības, un tad angliski tas result tika aizstāts ar to help. Un uh, tad ir šeit paredzēts drastiski samazināt CO2 izmešus un Mums ir jāuzlabo enerģētiskā efektivitāte um, visiem transporta veidiem, īpaši jāuzlabo jūras, dzelzceļa un gaisa transports. Un jāpanāk, lai CO2 izmeši būtu ļoti niecīgi visos transporta veidos. Tad runājot par alternatīvu degvielu, Arī par to ir e, jādomā. Un, uh, jādomā arī par infrastruktūru attīstību. Jums ir pieejams arī otrais pielikums, e, kurā jūs atradīsiet um, apmēram simts grozījumus, un tāpēc mans ierosinājums būtu ņemt vērā m, mm, dažādos priekšlikumus, ir vesela virkne grozījumu, kurus es neatbalstu, nevis tāpēc, ka tie nebūtu kvalitatīvi, bet gan tāpēc, ka es vēlējos reizē ar ēnu referentiem, lai šīs eh, ziņojums vairāk koncentrējās uz um, pētījumiem un inovāciju uh, un es nevēlējos novājināt ziņojumu, atkārtojot virkni lietu, kas jau ir teiktas. Tāpēc es a, ierosināju atteicies, atteikties no Izabelas Durānas 71. grozījuma, te ir runa par zaļo loģistiku, bet man šķiet, ka to te nevajag pie inovācijām un pētījumiem. Uh, Un nu, tas bija drusciņu liekas, kas attiecās uh, uz 99. grozījumu, ko iesniedz Inesā Jāla Sandersa. Te ir runa par publiskām konsultācijām un par to, ka tiešām apspriede ir nepieciešama. Tomēr šis grozījums drīzāk būtu jāieraksta ziņojumā par Eiropas transporta tīkliem. Nu, lūk, kolēģis, tas arī viss pagaidām. Thank you very much, Mr. Grof. Liels paldies, tālāk Groša kungs. Paldies, priekšsādātāji, mūsu. Ā, nu, referāts man nav ieradies. Tādēļ tautas partijas grupas vārdā es gribētu referentē teikt paldies par ļoti labi veikto darbu. Es domāju, ka par šiem tematiem runājot, ļoti bieži uh, ir tāda vispārīga izteikuma, un bieži vien ir vēlme pateikt visu, un uh, ir grūti ierobežot sevi uz svarīgāko, bet šeit, paldies Dievam, tā nav. Un es domāju, ka jūs šeit ļoti labā diskusijā ar citiem politiskajiem grupējumiem esat atradusi pareizos uh, akcentus, uzsvarus. Vienmēr esmu to šeit komitejā teicis, ka parlaments, bet arī komisija, uh, tām abām ir jāapzinās, ka kopumā par uh, pamatprogrammu apvērnu 2020 ja tieši runa ir par pētniecību un attīstību, kā transportam un mobilitātei, um, tas var būt ļoti interesants un svarīgs partners, un bieži vien to novērtē par zēmu, gan savā ekonomiskajā vērtībā, gan arī savās iespējās uh, Eiropu izveidot par pētniecības centru. Un es domāju, ka šeit uh, ziņojumā to ļoti labi var redzēt, ka šeit ir ļoti skaidrs redzams, ka konkrēts tilts starp šo transportu un mobilitāti kā ekonomikas faktoru, bet eh, šeit pieminēts ir arī, ka tas ir izaicinājums attiecībā uz ilgspējīgu attīstību. Arī šie aspekti ir iekļauti, un eh, arī šeit būs nepieciešama pētniecība. Tas ir pašsaprotami. Noslēgumā gribētu izteikt eh, izpratni par grozījumiem, kur iesniegusi Kristīna Deverāta attiecībā par aviāciju. Man liekas, ka tas ir tāds īpašs piemērs Eiropas līmenī, kas parāda, ka esam sadarbojušies valstu starpā, un es varētu iedomāties, ka pat zaļie varētu pārkāpt ār savai ēnai. Eh, Mišēl gribētu to teikt, un eh, šis izaicinājums Eiropas līmenī varētu būt kā piemērs. To varētu pieminēt, lai pateiktu, ka šāda sadarbība varētu atbalstīt arī citās jomās, jo šeit tas ir bijis ļoti pozitīvi. Varbūt eh, šo grozījumu varētu vēl tā noformulēt, ka visas politiskās grupas to varētu atbalstīt. Mēs atbalstām ziņojumu, arī grozījumus atbalstām ar šo nevieno neansu, kur mēs varētu to pasvītrot, kāda ir eh, īstenība realitāte, tas varētu veicināt ekonomiku, bet varētu kāpot arī vidas aizsardzībai. Paldies! Thank you very much, Mr. Kramer. Tas paldies, Kramer kungs. Also unsere Schattenberichte mūsu ēnu referenti vēl nav ieradusies. Tādēļ gribētu uh, arī teikt paldies uh, referentē. Mēs atbalstām kompromisus, kas ir iesniegti. Bet šajā punktā, ko tu pieminēji, tur nav kompromisa. Tādēļ tas kompromiss, ko mēs tādā veidā neatbalstām. Protams, ka mēs esam par pārobežu sadarbību Eiropas līmenī, bet ne tikai aviācijā un ne tikai pētniecībā un attīstībā, bet vispār. Tas ir mērķis. Diemžēl mēs eh, vēl neesam panākuši kompromisu. Tādēļ zaļie balsos pret, bet es domāju, Matija, es domāju, ka tu to pārdzīvos. Paldies. Mrs. Foster. Fosters kundze. Uh, well, thank you very much, Chairman. Where did it go? Paldies priekšsādātāji, paldies uh, Natālijai Grisbergai par viņas sarežģīti to darbu, un es vēlētos atvērtināt arī no N referenta, kuru es pārstāvu, kas nevarēja šodien ierasties. Um, mēs no konservatīvajiem uh, varam diezgan daudz ko atbalstīt, un es vēlētos re, uh, referentē vēlreiz pateikties par viņas paveikto darbu. Paldies, Ajala Senders kundze! Yes, thank you. Lielas paldies, priekšsādātāja kungs. Es saistībā ar šo ziņojumu vēlētos pateikt, ka attiecībā uz šo priekšlikumu vēlēs pateikt, ka aviācija ir bez šābām ļoti svarīgs sektors, taču tās nav ne svarīgāks, ne mazāk svarīgs kā citi transporta sektori. Un eh, tāpēc es gribētu piedāvāt uh, mutisko grozījumu, kur tiktu parā, e, paredzēts, ka visi transporta sektori ir vienlīdz svarīgi. Es pilnīgi neiebilstu pret aviāciju, taču man šķiet ir arī citi sektori, kam um, ir tikpat liela nozīme kā aviācijas sektoriem un nevajadzētu tos diskriminēt. Paldies! Liels paldies komisija Damjānī! kungs. Thank you, Chairman. Um, Paldies, priekšsēdētājiem. No komisijas puses mēs um, ļoti novērtējām Grīsbekas kundzes ziņojumu un to konstruktīvo gaisotni, kādā viņi ir um, strādājis kopā ar mums un atsauksies um, uz mums, vienlaiks sastrādājoties arī ar pārējo komisiju, komiteju. Es domāju, ka Ļoti nozīmīgi būtu padomāt par pašu priekšmetu, kāds ir komisijas priekšlikuma attiecībā uz apvārsni 2020 un jau īpaši uz transporta sādaļu. Mēs cenšamies nodrošināt līdzsvaru starp um, politikas atbalstu, ekonomisko un industriālo konkurētspēju, sociālos un ekonomiskos mērķus, uh, tehnoloģiski orientētos mērķus no vienas puses un no otras puses nepieciešamību pēc holistiskas pieejas transporta nozarē un arī um, modalitātes eh, atzīšana tur, kur tas ir piemērots un vietā. Eh, referenti ir uzsvērus un tāpat arī eh, komitejas locekļu iesniegtie grozījumi uzsvēruši to, ka ir nepieciešama šī te holistiskā pieeja. Mēs to apsveicam, Tātad ne tikai transporta politika, bet uh, klimata pārmaiņas, uh, vidas aizsardzība, veselības aprūpe un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Tātad papildināmība. Tas, ka ir nepieciešams uh, uzsvērt papildināmību, kāda ir šai programmai, uh, papildinot citas programmas, un arī papildus uzsvars uz ilgtspēju. Un tas viss izpaužas tādā veidā, ka mēs apsveicam virkni grozījumu, kas ir tikuši iesniegti, bet attiecībā uz citiem tas varbūt tā ir mazāk, un te es atsaucos uz grozījumiem, ar kuriem tiek iekļaut uh, pārlieka detalizētība, jo īpaši dažos gadījumos, kad uh, ir notikuši centieni apkopot grozījumus kompromisu grozījumā. Es domāju, ka te ir līdz ar to parādījušies ar šī pretrunīgi uh, priekšlikumi, tas attiecas uz kompromisu numur 4, vai arī citos gadījumos, kad ir bijuši centieni iekļaut. Um, iekļaut dažas sadaļas, kas varbūt ir ārpus uh, transporta problēmām. Te es atsaucos uz tiem, kas eh, centās iekļaut arī turismu šajā priekšlikumā. Bet kopumā jāsaka, mēs esam ļoti pozitīvi noskaņot attiecībā šo priekšlikumu un ar prieku uh, atbalstīsim virkni grozījumu. Paldies! Paldies, Grīsveiks kundze, vai jūs vēlētos papildināt? tik pozitīvi vārdi no komisijas puses, jūs varbūt vēlētos reaģēt. Krīsbeks kundze. Ne, man nekas nav papildināms. Es tik ļoti priecājos par šiem slavinošanajiem vārdiem no komisijas puses, ka man pat rodas uh, bažas par uh, šo vārdu patiesīgumu. Nē, nē, es tikai jokoju. Es priecājos par to, ka šis darbs ir guvis atbalstu, un es piekrītu komisijai tajā, ka Vienkāršāk būtu uh, izteikties īsāk, uh, neatkārtoties un izvairīties no pretrunām. Um, tāds bija mūsu mērķis strādājot pie šī priekšlikuma un arī kompromisiem. Es uzklausīju arī to, kas tika pateikts attiecībā uz ceturto grozījumu, bet um, mums vienmēr ir jācenšas rast līdzsvaru. Es arī uzklausīju šo priekšlikumu uh, par mutisko grozījumu no Ajās Sandačas kundzes. Eh, es pilnībā atbalstu, es domāju, ka tā ir lieliska ideja. Un kas attiecas uz Meķu um, Groša un Mihaila Krēmera un Fosters kundzes eh, teikto, es ar prieku uzklausīju arī jūs teikto. Paldies! Liels paldies! Mēs par šo priekšlikumu balsosim rīt. Atgādināšu tikai ka balsošana ITRA e komitejā ir ieplānota oktobrī un šo jautājumu izskatīs plenārsīnī oktobrī. Tā ir ieplānots, bet uh, nav zināms, vai tas tā notiks, jo griestu plaisas var ietekmēt arī mūsu darba grafiku. Paldies, Grīsbeks kundzei. Nākamais eh, priekšlikums ir Bahkunga priekšlikums pasažieru tiesības visos transporta veidos. Gribētu sākumā teikt paldies visiem kolēģiem par uh, daudziem idejām, kurus jūs izniedzāt gan arī 250 grozījumā formā. Un uh, esmu pārliecināts, ka noteikti nav nekāda liela politiska atšķirība šajā dokumentā. Ja paraugamies uz atsevišķiem priekšlikumiem, tad var konstatēt, uh, ka lielākā daļa kolēģu grib iet tālāk nekā uh, referents, un uh, šeit ir vesela virkne jaunu ideju. 12 kompromisu priekšlikumus esam ieteikuši. Tie galvenokārt ir vērsti uz svarīgākajiem punktiem, kā piemēram caurspīdīgums informācija, pieeja cilvēkam ar invaliditāti un ierobežot mobilitāti, un arī eh, sūdzību procedūru. Arī par tematu par maksāt nespēju avio kompānijām. Tā ir ļoti aktuāla tēma. Arī tur ir vesela virkne priekšlikumi. Vairāk, lielākā daļa no tiem Eh, arī pa visām politiskajām grupām, eh, gribiet tālāk nekā mani priekšlikumi. Lai to visu ņemtu vērā, tika noformulēts kompromiss priekšlikums, kas ir eh, izvērži ļoti augstus mērķus, kā aizsargāt ceļojošos no nepatīkamiem pārsteigumiem. Es domāju, ka šeit varētu vēl būt diskusijas. Mēs zinām, ko prasa uzņēmumi, un esmu ļoti interesēts, ko teiks komisija par šo punktu. Protams, ka arī gribētu šeit punktā vēl pieminēt, ka ir 2009. Uh, gada parlamenta rezolūcija, kas uh, līdz šim norāda, ka nav bijuši nekādi pasākumi, kā parlamentam jau toreiz bija ļoti skaidrs atzinums. Es mēģināju lielāko daļu no šiem priekšlikumiem uh, šeit tos balsošanas sarakstā Bet, jāsaka, reizēm bija jāiesaka arī mīnus, lai eh, šī visa ziņojuma kopsakaru un loģiku neapdraudētu. Gribētu pieminēt tikai daži no tiem. Piemēram, kolēģis Avisāri un Putjās. Abi ieteica ņemt vērā vecākus cilvēkus, kas ceļojuma laikā viņiem vienmēr nav pieejama modernā tehnoloģija. Šeit varbūt, ne, varbūt nevajadzētu īpaši vecos cilvēkus pieminēt. Es gribētu uzdot jautājumu, kādēļ vecākie cilvēki ir vecāki, kuriem ir ļoti laba aparatūra un tehnoloģija viņiem ir pieminēta, un savukārt ir jaunā, kuriem nav tāda. Un šeit konkrēti norāda nav, kādā virzienā komisija vēlas ņemt vērā šos cilvēkus. Kolēģi Taylor ieteica veselu virkni priekšlikumu, uh, kur būtu dalību valstu uh, iestādes, būtu aizstāts ar neatkarīgām iestādēm. Šo ideju es principā varu saprast, bet dalību valsts īstenošanas iestāde, NDI angļu valodā, m, mm, tas tiek e, šeit uh, tādā veidā noformulēts un visos likumdošanas priešlikumos Eiropas līmenī. Tās parasti tiek apzīmētas, tā kā ir manā tekstā. Tādēļ es vienkāršuma dēļ ieteiktu šo diskusiju vienkārši atstāt šeit nomaļus un neieviest ziņojumā. Tērāk un gribētu vēl lūgt 176. Eh, grozījumu par eh, šiem pakalpojumu sniedzējiem, kur runa par eh, maksāt nespēju. Es īsti nesaprotu. Tas pārsniedz aviokompāniju ietvarus. Vēl viens jautājums, ko gribu uzdot, tas ir komisijā. Ir daži grozījumi. Kolēģis Tremosa, Rasto de Verāka, Dantēns, Firenze un kolēģis Savisāri. Eh, tur ir arī par, par eh, overbookings un par daudz pārdotās biļetes. Gribētu jautāt eh, komisijai, kā šo problēmu uh, kā tā ir iekļaut jau esošais likumdošanas priekšlikums, vai komisija uzskata, ka šajā aspektā vēl kaut kas būtu darāms? Un noslēgumā es gribētu pieminēt vēl formālu aspektu. Es eh, saprotu dažu kolēģu argumentus, kas sūdzējās par to, ka mums ir pārāk maz laika, lai iziet cauri visiem punktiem tos pamatīgi izdiskutētu. Arī es vēlētos, lai, ka mums būtu bijis vairāk laiks diskusijām bet ar visiem tūkumiem, kas ir jāiztūko, un vasaras atvainājuma dēļ to nebija iespējams izdarīt, un uh, tie bija pieņemti tikai pirms nedēļas, tie bija gatavi. Strasbūras nedēļā, protams, ir uh, ļoti maz laika, lai noturētu papildus sēdes, bet es uh, prasu, lai parlaments noteikti nākamajā oktobra plenārsēdē balsotu. Ja mēs vēlamies, lai komisija mūsu oficiālās prasības ņemtu vērā arī pārstrādājot eh, dokumentus par eh, lidojumu pasažieriem. Komisijas priekšlikums novembrī, decembrī šajā eh, gadā tiek arī sagaidīts. Un šajā pašā sakarā es gribētu norādīt, ka pagājušās nedēļas beigās šis ziņojums uh, oktobra, no oktobra darba kārtībā tas netika iekļauts, un es lūgtu koordinātors attiecīgais politiskajai grupas darīt visu, uh, lai šis ziņojums atkal parādītos oktobra plenārsēdes darba kārtībā un lai par to tiktu balsots oktobra plenārsēdē. Paldies! Thank you very much, much Mr. Bach. Yes. Lielas paldies, Baha kungam! Es vēlētos atsaukties uz to, ko jūs teicāt beigās par koordinatoriem. Vai jūs varētu informēt koordinators? Mēs attiecīgi varētu paredzēt šo punktu oktobrī lai nebūtu tā, ka pēc tam vēlreiz ir jāsasinās ar politisko uh, grupu vadītājiem. Es Dolkungs, Alka Drauikungs, Maisners kundze, Zīles kungs, attiecīgi varētu sasināties ar savas politiskās grupas vadību. Maikl, jūs arī. Tas ir. Uh, tas vairs nav darba kārtībā uh, tikai tāpēc, ka ir šī griezta problēma. Mums tik tiešām var rasties problēmas, jo mēs attiecīgi sagatavosim ziņojumu pēc tam, kad komisija nāks klāja ar savu priekšlikumu, bet tā mēs nevēlētos. Tagad lūdzu Sanlovas kundze. Paldies, es gribētu teikt paldies referentam par kompromisu skaitu un par kompromisiem. Lielāko daļu no tiem mēs atbalstām. Es atbalstu arī to, ko teica par laika aspektu. Tas nozīmē, ka komisija vēl pirms likumdošanas priekšlikuma vajadzētu sūtīt uh, signālu. Kaut arī mums nav laika, un uh, mums nav bijis laika, mēs tomēr mums ir izdevies uh, konstruktīvi sadarboties savā starpā. Tad vēl kaut kas par B kompromisu. Tur ir teikts, ka ir jārada kopīgs juridisks ietvars eh, apvāršana 2020 ietvaros, kurā tiktu ņemtas eh, vērā visu ceļotāju intereses, visu pasažieru intereses, bija ļoti labs kompromiss. Man ir jautājums par eh, pasažieriem maksāt nespējas un līdzīgos gadījumos. Arī par to šeit ir runāts, un es domāju, ka astotais kompromiss šajā sakarā ir ļoti labs. Ziņojumā mēs runājam bieži vien arī par cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti un par pieeju uh, pakalpojumiem, palīdzības pakalpojumiem vai personālam. Mēs uzskatām, ka cenu caurskatāmība ir ļoti svarīga, bet arī pieeja informācijai attiecīgā formātā un dažādās valodās. Kas attiecas uz informāciju, man jāsaka, ka bieži vien tām nav jābūt nekādām sarežģītām sistēmām, tur jābūt vienkāršai informācijai par to, kādas tiesības ir pasažieriem. Tāpat kā priekšlikumā 57. Citāts var teikt, ka mēs noteikti atbalstīsim ziņojumu, dažās detaļās mēs diskusiju gaitā vēl izteiksimies, bet kopumā ziņojums ir labs. Paldies referentam. Savisārs kundze. Aitäh, härra esimees Head kolēģīt! Jā, li liels paldies, priekšsādātāji! Te runa ir par iniciatīvas ziņojumu un ir nepieciešama skaidra pozīcija attiecībā uz Eiropas komisiju. Es vēlētos pateikties referentām par viņa eh, priekšlikumiem. Šajā ziņojumā gal galā ir ļoti maz grozījumu piedāvāt, taču es gribētu uzsvērt to, ka uh, lielākā daļa kolēģu arī kavējās pie tieši tā paša pie kā es, pie pasažieru tiesībām. Tagad pakavēsimies mazliet pie grozījumiem. Mēs atbalstām kompromisu grozījumu, kas attiecās citiem grozījumiem. Mēs atbalstām referentu grozījumu īpaši. Re, re, referenta atbalstītos grozījumus īpaši, kas attiecās uz IMCO iesniegtiem grozījumiem, taču man ir jautājums. Un tas ir uz 62. grozījumu par pie, apmācības pieejamību. Mēs zinām, ka tehnoloģijas pašlaik tiek izmantotas ļoti plaši, protams, ka visiem vajadzētu prast izmantot vietu tālruņus un tam līdzīgi, taču, ziniet, nu, ir cilvēki, ticiet vai nē, bet kam nav mobilo telefonu, kas neizmanto internetu, bieži vien te ir uh, Mm, padzīvojuši cilvēki un nevajadzētu atstāt viņus bezpalīdzīgus, kā sniegt informāciju šiem cilvēkiem. Vajadzētu spēt palīdzēt e, tā, lai viņiem nav vajadzīgi mobilie telefoni. Tālāk, ja mēs runājām par informācijas pieejamību, tad arī šeit, protams, ir svarīgas jaunās tehnoloģijas, taču reizēm ir jāapmāca atsevišķi cilvēki, lai viņi pēc tam varētu palīdzēt citiem. Un vēl es vēlētos pateikt, ka bieži vien pašreiz ļoti bieži notiek tādi forsmažora gadījumi, kad ir tehniska rakstura kavēšanās un uh, Eh, vajadzētu arī par to um, brīdināt, nevis pasažierus turēt neziņā. Un tagad es vēl noslēgumā gribētu runāt par 102. grozījumu un par to, ka tiek veikta biļet, biļešu uh, pārdošana tā, ka ir vairāk biļets pārdots nekā pieejamās vietas. Uh, Nu, te es gribētu teikt, ka es arī atbalstu to, ko saka referents. Tālāk uh, priekšādātais turpina Kramerkungs. Paldies referentam. Es tev vārdā par labo sadarbību. Kompromisu mēs atbalstām arī ziņojumu, atbalstām būtiski. Mums, protams, ir, ka būtu neatkarīga strīdu risināšanas vieta, konfliktu risināšanas vieta, kas iekļautu visus transporta veidus, bet uh, eh, aviācija cīnās pretī, vilciens uh, ar veiksmi jau to ir izdarījuši. 90% uh, eh, jau no tā var šādā veidā bilaterāli atrisināt. Man personīgi gadies tā, ka Es uh, nebija viens uh, eh, Brisos aviolīnijas ziņojums, Brasas Airlines. Es jautāju, kādēļ tie tehniskas problēmas, kādas, viņi man neko nevarēja pateikt, es gribētu konversāciju. Nē, nebūs nekāda konversācija. Četras stundas sēdēju, iečakojos un pēc tam uh, pie uh, gētas uzzināju, jā, šis lidojums nebūs. Tā kā rakstīju vēstuli un tad es dabūju, bet droši vien tādēļ, ka es esmu Eiropas parlamenta deputāts, es zinu arī citu. Uh, uh, citus gadījumus, kur ir bijuši arī eh, norādīt telefona adreses, tas viss ir šausmīgi. Būtiski ir tas, ka tā kā būs likumi, kas notiks tad, ja tie tiks pārkāptas. Tas mans jautājums komisijai. Es saņēmu ziņojumu, tur bija kāda ceļotāja grupa, viņi brauc pa Itāliju, tur nebija viens vilciens, nebrauca. Uh, katrs 5 minūtes, mums vēlāk, vēlāk, 2 stundas tā katru reizi parādīs vēlas. Pēc tam tika pateicis, jā, šis vilciens nemaz nebūs. Tad viņa ar šo pēdējo reģionālo eh, vilcienu, tas bija Intercity vilciens, pēdējo reģionālo vilcienu, vietējo eh, tūsatiksmes vilcienu Itālijā, viņa tajā iekāpa. Un tad atnāca konduktors, viņas izlidināja ārā, jo uh, eh, viņi teica, jūs netiksiet uz Vāciju. Nē, biļeti nav derīgi, jūs šeit nevarat nopirkt biļeti. Tad nāca policija un iz, izsēdināja viņus ārā. Viņam tur vajadzēja pārnakšņot. Tas ir eh, tiešām tas, kas mums nav galīgi vajadzīgs, tā ir tiešām ļoti ļauna nacionālistiska politika, tas ir jāmaina. Un tur komisijai jārīkojas, kādā veidā tur eh, būtu sodi, tas ir pasažieru interešu vārdā. Tādēļ mēs taisām likumus, bet tos ir arī jāievēro. Tādēļ labprāt no komisijas eh, uzzinātu. Uh, atbildi. Es varu jums vēl vēstos pārsūtīt. Es tās saņemu, un tas viss ir jāizsako, un ir jāzina arī, ka tas nepaliks bez soda, jo klients ir ķēniņš, tā vienmēr tiek teikts, bet gan avio sabiedrībās, dzelzceļā, visur transportam tā jābūt, un tam ir jābūt pāri robežai. Ja kāds ir tādā ārkārtas situācijā, ir jāpaliec, ne jau tikai tad, kad deg kuģis, kā mēs pagājušajā sanāksmē diskutējām, tas jau ir uh, absurdi, ja uh, vilciens pa pusē tukši brauc un pasažieri tiek izsēdināti ārā. Viņa nav vainīga pie tā, ka vilciens tika atcelts. Paldies! Uh, much, Chairman. I... Uh, uh, Lielas paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos pakomentēt uh, tikai to, ko teica Krāmer kungs. Es priecājos par to, ka arī viņam bija problēmas ar Brussels Airlines, jo man šķiet, ka es esmu vienīgais, kam tādas problēmas ar šo avio kompāniju. Uh, Es piekrītu, ka informācijas tiešām trūks, bet man ir tikai tāds vispārīgs komentārs. Priekšādātāji es vēlējos pateikt, ka tad, kad mēs runājām par kompromisa grozījumiem, tad Es atbalstu tos, kas ir proporcionāli. Man šķiet, ka viena no lietām, no kurām mums vajadzētu izvairīties, ir radīt uh, arvien vairāk un vairāk birokrātisku problēmu, piemēram, tādiem maziem uzņēmumiem, kas veic pārvadājumus. Tāda varbūt uh, autobusu pārvadātāja. Protams, mēs vēlamies aizsargāt pasažieri, bet nevajag tāpēc nogremdēt mazo uzņēmēju. Un runājot par grozījumiem, man šķiet, ka uh, galveno Eh, kompromisa grozījumi ir atbalstāmi, īpaši tie grozījumi, kas attiecās uz caurskatāmību, skaidrību attiecībā uz problēmām, kad tās uh, notiek. Un, uh, Un, kas attiecās uz piekto kompromisu grozījumu, tad tas arī ir uh, labs. Kas attiecās uz kompromisu 8 un 9, man šķiet tas ir viens no svarīgākajiem grozījumiem, proti kā pasažieri tiek aizsargāti bankratu gadījumā. Un tam ir jāpievērš īpaša uzmanība. Tad vēl viens jautājums, kuram es pieskartos, attiecās uz pasažieriem ar invaliditāti. Es priecājos, ka var atbalstīt desmito kompromisu, un es varbūt uh, varētu iespraust, ja tā varētu teikt, savu grozījumu 20. kompromisa grozījumā, jo, um, ja cilvēkam ir smaga invaliditāte, tad eh, cilvēkam it īpaši lidostās ir vajadzīga ļoti liela uh, Uh, palīdzība, un es varu piekrist arī tam, ka ir nepieciešama informācija dažādos uh, formātos. Man nav ne iPhone, ne iPad, ne, ne jebkāda cita i, Un man patīk, kad informācija ir uzrakstīta melns uz balta, kā saka. Un es domāju, ka cilvēki, kas ir uh, sākot no mana vecuma un vecāki, uh, Nu, mums nav groziņa pilna ar tehnoloģijām, ar kuriem mēs staigājam apkārt. Mums patīk informācijas saņemt rakstiski. Paldies, Lala Groškungs. Danke, Fuzicinu. Paldies, priekšsēdētāji. Par pasažieru tiesībām, jā, par to jau ir runāts, un mēs esam ļoti būtiskā laika punktā. Mēs esam ļoti svarīgi laika punktu sasnieguši šo dokumentu. Es, uh, Mums jārūpējas, lai debats parlamentā tiešām notiktu un pabeigtos pirms eh, komisija ir izstrādājusi un iesniegus nākamo priekšlikumu. No pagātnes pieredzes es varu piekrist tiem kolēģiem, kas piešķir vērību tam, ka mūs veidojam likumdošanu, ka tā vajadzētu būt pietiekami skaidrē, lai uh, nebūtu iemesls iesniegt sūdzības, bet tas, lai tas sniegtu tiešām atbildes pilsoņiem, un lai mēs meklējot detaļas un lai meklējot trūkumus likumdošanā, mēs vienmēr uh, izējām uz risku, ka tas viss kļūst tik ļoti sarežģīti, ka neviens īsti nezin, kur gan tiesības sāks un kur tās beidzas. Otrs ir tas, ko pieminēja Maikls, proti. Es domāju, ka to visu var ļoti labi un skaidri pateikt, kas ir darīts arī citās jomās, proti, ka ir jābūt uh, ļoti skaidriem uh, um, partneriem, pie kā tad ir jāgriežas dalību valstīs. Un lai šiem, uh, um, lai šiem iestādēm būtu tāda pati darba kapacitāte un lai viņi cilvēkiem varētu dot viņu valodās atbildes. Es arī esmu piedzīvojis, ka noteiktās valstīs ir ļoti sarežģīti saņemt informāciju. Uh, jo tā kļūst par valodas problēmu. Bet īstenībā vajadzētu būt tā svarīgos gadījumus, ne jau tādēļ, ka kāds drusku kaut kur aizkavējas, bet tādā svarīgos gadījumus vajadzētu būt iespējai, ka informācija būtu pieejama visiem pasažieriem daļēji arī viņu dzimtajā valodā. Man liekas, tas ļoti svarīgi. Nākamais ir iepriekšēja informācija, kas tiek sniegta. Gribētu noteikti aviokombi šeit nesaukt vārdu, bet mēs viņus visi zinām ja es uh, rezervēju lidojumu un pērku to, pēc tam man jāpanam 12 uh, lapuses ar visiem aspektiem, kas ir jāņem vērā. Uh, un tur ir arī, eh, arī var noteikti termiņi, kur gan izvien visi, visi tiesības atkal tiek zaudētas. Es domāju, ka šeit noteiktas lietas vajadzētu tiešām noformulēt ļoti konkrēti un pateikt. Tās ir vissvarīgākās dažas informācijas. Zinu, ka, ja kāds eh, pasūta internetā, tad eh, ar vien, ļoti vienkārši vienreiz noklikšķinot visas tie, tiesības tiek apstiprinātas, bet nekur nav rakstīts, ka viss ir jādara tik sarežģīti, ka par katru problēmu uh, tad, kad vispār zūd jau kāds pārskats. Es gribētu šajā ziņojumā, tam nav jābūt pilnīgām, un, eh, Žorž, tu varētu atteikties no dažām detaļām. Un eh, ļoti skaidru signālus rādīt sign eh, Eiropas komisijai, kas veic arī sagatavošanas darbus, lai komisija var ņemt vērā parlamenta atzinumu un tas būs daudz spēcīgāks, tas būs arī ļoti skaidrs un vienkārši un netik ļoti detalizēts. Sirsnieks, paldies par sagatavošanu un arī par sadarbību starp dažām politiskām grupām. Kā tev ir šo ziņojumu? Paldies! Mr. Darelis. Darelis Kongs, lūdzu. To, proedri, θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπαχ. Lielas paldies priekšādātāji. Es vēlētos pateikties mūsu kolēģiem par labi sagatavoto ziņojumu un es gribēju uzsvērt, ka mēs gribētu, lai Eiropas komisija spēr vajadzīgos soļus, lai aizsargātu pasažierus no sekām, kas viņus skar, ja kāda aviokompānija paziņo par savu bankrotu. Te ir tāds caurums. Man šķiet, ka būtu labi to aizpildīt, jo turpmāko gadu laikā Un e, šogad pat bija 17 e, bankrota gadījumi avio kompāniju vidū, un turpmāk tas notiks noteikti vēl. Un šis jautājums noteikti ir jāieraksta tekstā. Kopfakungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēs izniegt pateikties e, Žažam un teikt paldies par šo brīnišķīgo ziņojumu. Es domāju, mēs esam tādā ļoti kritiskā laikā, un cilvēki drīz vai tikai vienīgi par eiro diskutē. Uh, bet beig, beidzot ir jāparāda, ka mūsu darba centrā ir cilvēks. Tādēļ es domāju, ka šis ziņojums ļoti labi, labs, un šeit ir arī iespēja vienlaidzība uh, eh, vecākam cilvēkiem un cilvēkam ar invaliditāti. Paldies tev, Žorž! No, Mr... Paldies! Tālāk, Kalamats uh, eh, skungs, pirms es dodu jums vārdu. Uh, Eh, ļaujiet man izteikties. Vai es vispirms varētu atbalstīt Bradbērnu kungu un teikt, ka mēs neesam visi datorizēti frīki eh, un daži no mums eh, ir drusceņi vecmodīgāki nekā ceļojuma aģenti. Uh, attiecībā uz mūsu biļetēm un tam līdzīgi. Un es domāju, ka ir pareizi, ka tas visu laiku ir jāpatur prātā. Man ir daži jautājumi attiecībā uz komisiju. Pirmais, vai mums ir kaut eh, mazākā norāde par to, kad izteiksies um, kopienu tiesa. Mums ir ģenerāla advokāta viedoklis, taču uh, tas, ko mēs zinām līdz šim, ir, eh, ka eh, apvienotajā karalistē ir aviokompānija, kas pašlaik nemaksā pilnīgi neko, jo tā gaida tieši šo kopienu tiesu spriedumu, un eh, kamēr tas nav, tikmēr tas viss iet savu gaitu, bet ziniet, šī gaita nav nekāds atvilciens. Un tāpēc, ja jūs varētu kaut nelielus mājienas mums dot par to, kas te notiek, tas būtu ļoti interesanti. Tālāk Es vēlētos īpaši pievērsties uh, 261. kas attiecās uz civilo aviāciju. Te man šķiet, komisijai ir jāuzsver, ka jānosaka, kas ir force majeures, jo citādi avio kompānijas visu, ko nosauc par force majoru, lai tikai nemaksātu kompensācijas. Un, un man. Um, bija gadījums, kad neizmaksā kompensāciju, jo tieši gaida kopienas tiesu spriedumu. Un tad uh, Eh, tad vēl man ir jāsaka, ka kompānijas ir ļoti viltīgas, kas attiecās uz pārāk smagu bagāžu. Tā kā es. Eh, esmu diezgan tāds uh, apdomīgs, tad es izdomāju, ka mums ar sievu uh, būtu labāk, ja mums būtu viens koferis tā vietā, lai mums būtu e, katram savs koferis, un tas koferis beigās svēra 23 kg, un tad man bija jāmaksā par to, ka par trim kilogramiem ir pārsniegts svārs, un tad viņi man, es to apstrīdēju, bet tad viņi man saka, uh, Um, mm, ziniet, nē, paskatieties mūsu lapā, tur ir rakstīts, ka ja pārsniedz 20 kg un tam līdzīgi, un tie kilogrami nav pa uh, cilvēkam, ja tā nav tie uz galviņām, bet ir pa somām sadalīti, un tad, tad tas pārsniedz 23 kg, un tas šķiet vienkārši murgs. Uh, Es šopavasar, Kalamicus kungs, esmu pavadījis noturot seminārus lidostās, stāstot cilvēkiem, uz ko viņiem ir tiesības, ja viņu lidmašīna ir aizkavēta. Vienreiz tas bija ar Brussels Airlines, kad viņi izsauc policiju, un pēc tam eh, vēlreiz eh, tas notika Tenerefā bija ļoti maz pasažieru, kas kaut ko zināja par 261. regulu, un tad, kad jūs cenšaties atrast um, bukletus lidostā, tad tie parasti atrodās aiz kaut kādiem uh, spēdzinošo dzērienu automātiem vai arī kaut kur pie toaletēm. Uh, Tikai Neapolē es esmu redzējis pasažieru tiesības uz liela televizora ekrāna check-in zonā, tāpēc mums ir vairāk jāuzstāj, kur mēs afišējam šo informāciju pasažieriem. Un tas pats attiecās arī uz dzelzceļa transporta pasažieriem. Šai informācijai ir jābūt redzamā vietā, nevis jānoslēpj kaut kur un tad man šķiet, ka viena vieta, kur noteikti vajadzētu šos bukletus, ir check-in zonā, tāpēc, ka šie check-in darbinieki vispār nezina neko par šo regulu 261. Neviens viņus nav apmācījis, neviens viņus nav izglītojis. Sauciet to, kā gribat. Mums tiešām ir jāapmāca arī čekin darbinieki, lai viņi zinātu, eh, kas notiek šim personālam, ir jābūt eh, informētam, jo mēs zinām, uz ko mums ir tiesības. Bet avio kompānijas pieliek liels pūles, lai neviens nezinātu, uz ko mums ir tiesības, tāpēc mums tam ir jādara gals. Es atvainojos, ka es uzbruku avio kompānijām, taču, godīgi sakot, viņas pašas ir uzsaukuši suguni uz sevi. Un man šķiet, ka tam ir ne tikai iemesli, kurš pieminēja Mētju, um, Labi, tagad es došu izteikties runātājiem no zāles. Es atvainojos. Jāizsakās īsi un atgādiniet to arī Lichtenbergers kundzei bet viņi šeit nav. Paldies priekšsādātāji, es atvainojos, ka es nokavējos, jo es strādāju citā komitejā, taču, kad es eh, klausījos tavā uh, komentārā, Brajiem, tad es gribēju pateikt uh, lielu paldies Baha kungam. Uh, un es biju kā zaļo ēnu referents. Man ļoti patīk tas, ko tu teici par to, ka ir nepiec nepieciešams informācijas punkts, kas ir redzams visiem. Un paldies, Baha kungs, man šķiet, ka mums nav tik daudz laika šajā procesā, lai to ideju attīstītu. Nu, man tiešām tam bija vajadzīgs mazliet laika. Paldies, ka jūs eh, ņēmāt vērā lielāko daļu lūgumu un paldies priekšādātā, ka man devāt vārdu. Paldies, tālāk Kalamicis Usakungs. Thank you very much, Mr. Chairman. And... Liels paldies priekšsēdētājiem. Un paldies par daudzajiem ierosinājumiem, kas tika izteikti šodien, bet arī dažādajos grozījumos, kurus iesniedz komitejas locekļi. Uh, Es no savas puses arī vēlētos apsveikt Bahkungu par dokumentu un par visiem tiem konstruktīvajiem elementiem, kas ir šajā ziņojumā. Daži komentāri. Vispirms mēs novērtējam to, ka ir vēlme par uh, vienotu uh, um, priekšlikumu. Es domāju, ka uh, kompromisa grozījums attiecībā uz trešo pantu ir apsveicams. Mēs pasažieru tiesības uzskatām par tādu kā procesu, kas nepārtraukt attīstās. Ir jūrnie, jūrniecības likumdošana, kurai vēl ir jā, jāstājas spēkā, un tas nozīmē, ka viss nenotiks vienas dienas laikā. Mēs nevaram teikt, ka mēs vienā dienā radīsim likumdošanu, kas līdz ar to aptvers pilnīgi visu. Kādus secinājumus mēs izdarīsim, redzēsim, mēs attiecīgi tad to varēsim arī iekļaut vēlākajā likumdošanā. Mēs šobrīd raugāmies uz tām izmaiņām, kas varētu parādīties likumdošanā, bet arī uz uh, uh, vadlīnijām. Vispirms par informāciju. Es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka ir nepieciešams pasažieriem saņemt vairāk informācijas par savām tiesībām un arī par to, kad šīs tiesības stājas spēkā. Uh, arī mēs visi šeit klātesošie neesam eh, tik lieli iPhone, iPad un vispārējo digitālo ierīču eh, fani. Tāpēc mums ir nepieciešams vairāk informācijas klasiskā formātā, mm, lai šī informācija būtu vienkāršāka. Kā jau jūs teicāt, priekšsēdētāji, mm, šī informācija, kas parādās eh, toletēs un citviet, arī var būt noderīga. Bet arī jaunās tehnoloģijas, kas attīstās, var tikt izmantots, un jūs vas, visi zinat, ka um, smartphone izmantošana, um, kuru ierosināja arī Kalas kungs, un šī te informācija, kas ir pieejama uh, visās ES valodās, tas viss ir apsveicam. Es domāju, ka īstenošana jau šobrīd ir veiksmīga, jo pēdējo divu mēnešu laikā ir lejuplādēts 60 tūkstoši pieprasījumu. Mēs plānojam arī um, informācijas kampaņu par pasažieru tiesībām paplašināt, organizējot arī tādu fokusētāku uh, kampaņu, kas varētu sākties 2013. gada sākumā. Un mēs uzskatām, ka arī uh, šajā procesā uh, kopīgās eh, pasažieru tiesības varētu tikt labāk skaidrotas. Es domāju, ka tas būtu nu, eh, nepieciešams visiem. Cilvēkiem pietrūkst informācijas, jo viņi tik tiešām nezina, kādas ir viņu eh, tiesības. Arī es pats dažkārt palaižu garām šīs iespējas izmantot savas tiesības. Tātad vienkāršošana ir nepieciešama. Bet es domāju, mēs varam padomāt arī par citiem elementiem. Proti, nevienmēr vajadzētu visu publicēt, ja mēs paraugamies uz dažiem grozījumiem. Proti, ka jūs, jūs varētu saņemt šīs pasažieru tiesības, piemēram, brīdī pirms jūs nospiežat uz taustiņu maksāt, lai automātiski šī informācija tiktu izdrukāta. Tas varētu būt viens no priekšlikumiem. Mēs šobrīd raugamies uz iespējām, kā mēs varētu uh, uzlikt par pienākumu pārvadātājiem uh, sniegt šo informāciju. Tātad mums ir jāiedrošina un jācenšas panākt vairāk dialogu starp pasažieriem un pārvadātājiem, un jāsaprot arī, ka uh, pasažieris, kas uh, ir nokļūs eh, problēmās lidostā, ka viņa situācija vienmēr ir smagāka nekā tā pasažiera, kurš varbūt eh, šobrīd raugās eh, datora ekrānā. Pasažieru tiesībām ir jābūt pilnīgi skaidrām. Tālāk, kas attiecas uz caurskatāmību. Ir ļoti daudz grozījumu, un par to mēs priecājamies, kas attiecas uz 11. punktu un cenu caurskatāmību Ir vairāk priekšlikumu šajā jomā. Un šī joma ļoti ietekmē pasažierus. Mēs domājam, ka šajā jomā mums vēl ir jāstrādā tālāk, un šobrīd mēs veicam tādu kā fitness check, jeb eh, piemērotības pārbaudu likumdošanai. Eh, proti, vai šī likumdošana ir piemērota, vai ir nepieciešama kādi grozījumi. Cenu caurskatāmība ir viens no jautājumiem, kas tiek uh, uzraudzīts arī ar šo te fitness čeku, un rezultāti būs pieejami arī jums, tik līdz uh, tie būs sagatavoti. Tālāk par īstenošanu, kas ir vēl viens jautājums ziņojumā. Mēs piekrītam, ka pasažieru tiesības ir jāpiemēro, jo pretējā gadījumā tam nav nekādas nozīmes. Uh, Un šobrīd, protams, pasažieri var saņemt informāciju par savām tiesībām ar nacionālo iestāžu starpniecību. Viņi, saņem, viņi var saņemt informāciju eh, bez papildus izmaksām pa dažādiem informācijas kanāliem, bet tiesa viņa vienmēr nezin, ka ir eh, šis te Eiropas eh, tiešās informācijas centrs, kas piegā, piedāvā informāciju visās valodās. Un Mēs domājam, ka mums būtu jāatcaucās uz šo ICC tīklu tā vietā, lai izveidotu jaunu e, īpašu iestādi, jo tas nozīmē, ka mums atkal būs jāapmāca cilvēki, kas varēs sniegt šo informāciju un tā tālāk un tā joprojām. Tālāk e, sūdzību izskatīšanu saskaņā ar regulu. Mēs vēlētos vērst jūsu uzmanību uz e, likumdošanu, kuru paredzēts pieņemt nākotnē par uh, Eh, strīdu izšķiršanu alternatīvajām metodēm un tāpat arī šo strīdu izšķiršanu internetā ar ICC palīdzību arī, jo lielā mērā tas palīdzētu atrisināt uh, problēmas. Vēl viens jautājums par šo te uh, eh, pamat standartu veidlapu Šādi jau ir arī citās transporta jomās. Vēl viens jautājums, kas parādās uh, grozījumos un kas, mūsuprāt, arī ir ļoti jūtīgs. Ļoti, proti, politika, kas tiek izmantota aviotransportā, mēs izvērtējam, kādus pasākums varētu īstenot, lai uh, um, avio kompānijas nevarētu uzlikt par pienākumu pasažieriem ceļot tikai vienā virzienā vai arī ceļot turp un atpakaļ obligāti. Vēl uh, viena problēma, kas ir uh, saistīta ar to, ka mums ir jānostiprina īstenošana. Pārskatot likumdošanu, mēs izmantojam izdevību, lai skaidrotu pasažieru tiesības un dažus jēdzienus, kā piemēram ārkārtas apstākļi, eh, kurus daudzi no jums pieminēja arī šodien. Tā ir tehniska problēma. Mums ir eh, jāparaugās uz šo eh, problēmu pamatīgāk. Ir nepieciešama atklātība, caurskatāmība šajā jomā, lai tas netiktu izmantot kā atrunu, lai nekompensētu pasažieriem izdevums. Tālāk, kas attiec juridiskiem pamatiem, arī te vēl būs e, jāpārdomā. E, mūsu mērķis ir izstrādāt risinājums pasažieriem, kurus varētu ieviest jau pēc iespējas tuvākā nākotnē, un mēs varētu nākt šā, klajā ar šādiem priekšlikumiem līdz šā gada beigām vai arī 2013. gada sākumā. Vēl daži punkti, kas tika pieminēti. Mēs sagaidām, ka Eiropas Savienības tiesa varētu nākt klajā ar savu atzinumu līdz eh, gada beigām, Es pieminēju arī šo force majeure. Bieži vien tā tiek izmantot kā atruna. Bet es nezināju priekšsēdētāju par šiem 23 kilogramiem uh, eh, pagājušai, bet jā, es domāju, ka arī te noteikti tas tiek izmantots kā atruna dažos gadījumos. Un um, tik minēts arī tas, ka informācija ir jābūt labi redzamā vietā. Tātad ne visi izmanto pakalpojums tiešsaistē, un tāpēc ir informācija jāsniedz arī citādā veidā. Atgriežoties pie grozījumiem, jāsaka, ka mēs atbalstam lielāko daļu - 4, 8, 6, 21. Es domāju, ka tādējādi dokumenta eh, saturs tiek uzlabots, un mēs uzskatām, ka grozījumi būs ļoti noderīgi un tie palīdzēs mums turpmākajā darbā. Mēs uzskatām, ka tagad mūsu galvenais mērķis ir darīt pasažieru tiesības eh, zināmas un konsolidēt īstenošanu visos transporta veidos, lai nodrošinātu visaptvarošu pieeja šajā jomā. Komisija turpinās strādāt pie regulējošiem un neregulējošiem jautājumiem, lai nodrošinātu eh, pasažieru tiesības un lai nodrošinātu to, ka tiesības tiek īstenotas um, samērīgi un mums ir nepieciešama arī labāka uzraudzība un statistikas dati, lai nodrošinātu īstenošanu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Bahkungs, vai jums būtu kas papildināms? Pavisam īsi jo laika tiešām vairs nav. Gribētu teikt lielu paldies par atbalstu un slavinošiem vārdiem. Jā, paldies arī komisijai par detalizēto izklāstu. Un tas arī pierāda to, ka komisija ļoti nopietni uztver pasažieru tiesību jautājumu un noteikti izstrādās interesants priekšlikums tuvākajā laikā. Piekrīt atsevišķiem deputātiem, kas prasa skaidrību, vēlas papildus informāciju un gribu arī kolēģiem Savisārī un citiem teikt, man arī nav nekāda problēma ar vecākajiem cilvēkiem, ar eh, viedtelefonu obligāto izmantošanu un šo jautājumu. Jā, informācija ir jābūt pieejamai dažādās valodās, ir jābūt pieejamai cilvēkiem ar eh, invaliditāti un ierobežot mobilitāti. Es domāju, ka atradīsim kompromisu šajos jautājumos. Kā jau teicu, skaidri noteikumi, atbilstīga piemērošana, svarīgs punkts, un par bagāžu. 261 dokuments. Es nesen rakstīju vēstuli eh, komisāram Kalasam, tur bija arī par muziķiem, muziķu instrumentiem, viņi arī jāņem vērā, viņiem ir jābūt skaidrībai, eh, kādā veidā apieties ar bagāžu. Sirdnieks, paldies jums par atbalstu. Paldies, Žorž. Balsošana notiks rīt. Kā jau es teicu, mums ir jānodrošina, lai, tas, eh, lai šis jautājums tiktu atkal iekļauts plenārsēdes darba kārtībā. Nākamais punkts mūsu šodienas darba kārtībā ir viedokļu apmaiņa ar komisāru Kalas par tehniskās apskats paketi. Mūsu rīcībā ir tikai 45 minūtes, jo Kalas kungam ir eh, jādodas eh, uz līdmašīnu. Es ceru, ka tas nav Brit būtu uh, lidojums, jo pretējā gadījumā jums nāksies ilgi gaidīt uz kompensāciju, ja nu kas atgadās. Tātad, vārds jums. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, liels paldies par šo iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā ar jums par uh, ļoti uh, svarīgu jautājumu. Es dodos uz Berlīni, lai risinātu sarunas par dzelzceļa jautājumu. Kāpēc tas jūs tā uzjautrina? Tātad, uh, tehniskās apskates pakete. Šodien pieci cilvēki ies bojā uz Eiropas ceļiem. Um, Tas būs saistīts ar tehniskajiem trūkumiem un um, jāsaka, ka 6% satiksmes negadījumu, kuros iesaistīts automašīnas un 8% um, motociklu um, izraisa avārijas tieši tā, tāpēc, ka tām ir kāda tehniskas problēmas. Dati, kurus mēs esam saņēmuši pavisam nesen 2011. gadām, parāda, ka uh, mums neveic tik labi samazinot uh, ceļu negadījumos uh, cietušo skaitu, tāpēc mums ir jāpadomā par mēķi 2020. gadam. Ja jūs uh, aizvedat savu automašīnu uz parasto apskati, eh, ar to vien nepietiek. Ja jūs vadat automašīnu, kas nav uh, tehniski aprīkota, lai atrastos uz ceļa, jūs apdraudat ne tikai sevi, bet arī citus, uh, gan savu ģimeni, kolēģus, gan arī draugus, bet jūs esat arī, uh, jūs apdraudat arī pārējos braucējus uz ceļa visā Eiropā. Mēs nevēlamies, lai eh, būtu šādas eh, tehniski nepilnīgas automašīnas uz Eiropas ceļiem. Tātad, ko mēs darām? Mēs eh, veicam tehniskās apskaites, tāpat arī tehniskās apskaites komerca automašīnām un ieviešam grozījums direktīvā par automašīnu reģistrāciju. Un, attiecīgi, mēs sagatavosim regulas, lai sagatavotu standartizētas tehniskās apskates um, Ir trīs galvenie elementi. Eh, vispirms, mēs izveidojam jaunus minimālos standārtus eh, attiecībā uz kvalitāti, kas nepieciešama tehniskajā apskātei. Kad jūs samaksājat 40 eiro, jums ir jābūt drošībai par to, ka jūs nesaņemat gluži vienkārši dokumentu, ja papīru, bet arī eh, drošībai par to, ka jūs saņemat pienācīgu tehnisko apskati. Otrakārt, mēs. Uh, pieprasām, lai šīs apskats būtu biežāks visām automašīnām, eh, ar kurām tiek nobraukts eh, ļoti garš ceļu posms. Visas automašīnas, kas ir vairāk nekā eh, sešus gadus vecas, diemžēl bieži vien ir saistīts ar tehniskām problēmām un tās izraisa negadījums. Un mūsu priekšlikums būtu, ka pirmā pārbauda notiek pēc četriem gadiem, otrā pēc diviem gadiem un pēc tam uh, Eh, apskat reizi gadā. Līdz ar to tikt uzlabot pašreizējie noteikumi, eh, kas paredz eh, šāds apskats ik pēc div, diviem gadiem, pēc pirmajiem sešiem gadiem. Un visbeidzot, mēs ieviešam obligātu uh, tehnisko apskati motocikliem un uh, skūteriem. Ir jāsaprot, ka motocikli uh, ir milzīgs riska faktors. Ļoti daudz cilvēku uh, katru gadu iet bojā, izmantojot šo transportu līdzekli, un 8% gadījumu uh, avārijas izraisa tehniskas nepilnības. Šobrīd 12 dalībvalstīs nav nepieciešams pārbaudas motocikliem, un uh, šādu testu ievies, ir ieviešana visā Eiropā ļaut mums izglābt ļoti daudz cilvēku. Uh, un novērst arī negadījumos cietušo skaitu. Es vēlētos arī izmantot šo iespēju un eh, skaidrot, eh, ka eh, vēsturisko automašīnu īpašniekiem nav nekādu, nekādu pamatu bažām. Tas attiecīgi ir paredzēts arī likumdošanā. mēs ņemsim vērā to, ka galvenās sastāvdaļas eh, nav nepieciešams mainīt, kā piemēram motoru un, un citas detaļas. Līdz ar to tiek nodrošinās, ka šīs automašīnas netiek pārveidotas, bet kas attiecas uz neoriģinālajām detaļām, tad te mēs varam nodrošināt tehniskas prasības un um, izmaiņām, kas uh, tiek ieviests, nevajadzētu novest pie tā, ka automašīna kļūst mazāk droša. Ja, eh, piemēram, eh, vēsturisko automašīnu īpašnieki izvēlas pievienot savai automašīnai jaunu motoru, tad attiecīgie jaunie noteikumi stājas spēkā un šīs automašīnas drošība ir jānodrošina ar tehniskajām apskatēm, ja pārbaudēm. administratīvais sloks, kur mēs varētu samazināt, uh, um, arī par to mēs domājam, un mēs paredzam jaunus minimālos standārtus attiecībā uz tehniskajām apskatēm un tāpat arī uz tehnisko apskašu veicējiem. Tas nozīmē, ka ir paredzēts mērķtiecīgas uh, apskates, ko veic uh, licencēta uzņēmuma Es ceru, ka diskusijas Eiropas parlamentā par šo ļoti svarīgo priekšlikumu varēs sākties pēc iespējas ātrāk, un mēs varēsim to arī pieņemt pēc iespējas ātrāk. Es vēlos atgādināt, ka tādējādi mēs izglāsim piecas dzīvības Eiropā ikdienas. Lielas paldies! Lielas paldies, komisār! Tālāk, eh, pirmais manā runātāja sarakstā ir Groša kungs, un mums ir eh, apmēram 30 minūtes. Lūdzu, paturiet to prātā, Graškungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, komisāram par priekšlikumu. Es domāju, ka tas tā ir bažā virzienā, kā tas darbs, ko mēs veicam šeit komitejā, un arī kā drošība ir, protams, ka viens no centrālajiem punktiem eh, transporta politikā. Šeit mēs arī varam parādīt, ka Eiropas politika ir ļoti tuva pilsoņiem. Tādēļ mēs gaidām no šīs likumdošanas ļoti ātru, konkrētu un eh, efektīvu rīcību. Tehniski aspekti ir daļa no drošības ceļu transportā. Gribētu atgādināt, ka debates, kas mums par šo tematu bijis, ir alkohols, narkotikas, ātrums un infrastruktūra, agrāk ir bijis tā, ka mēs, eh, mums eh, arī turpmāk būtu šeit eh, jānosaka, kas ir galvenie jautājumi. Kaut arī, protams, ka tehniskā kontrola ļoti svarīga. Gribētu runāt arī par pārobežu aspektu, tas jūs nepārsteigs. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, ka tehniskā kontrolē jābūt ir visās valstīs ar vienu to pašu kvalitāti. Pirmkārt, un otrkārt ir jābūt arī inspektoru izglītībai. Treškārt, arī pārobežu kontekstā ir jāvar pārbaudīt tehniskā drošība. Gribētu norādīt, es vienkārši piemēru, ja kravas mašīnas no tālām valstīm pie mums eh, nonāk eh, nedēļas beigās eh, kontrolē, kur nav viss iespējams aizbraukt turp un apakaļ, tad mums jāpadomā, kā mēs varam kontrolēt kontroli un kā mēs varam pārbaudīt to visu. Citādi tas vienkārši paliks dokuments un vienkārši papīrs, ko nevarēs pierādīt. Ir ļoti labi piemēri, kur no mazās valsts Bēļģijas kur mēs ieviesām šīs uh, automašīnu pases, un tas gal galā ir uh, beigu galā tā kā, tāda, tā kā tāds līgums starp uh, piegādātāju un īpašnieku, kur ir jānodrošina, ka šie kilometru skaits, kas parādās automašīna, ka tiek garantēti pareizi, jo ļoti bieži tiek pārdotas mašīnas, kur šie dati nav pareizi, neparādās. Es domāju, šeit komitejā uh, mums būs ļoti labi priekšlikumi par šo jūsu priekšlikumu, kuru mēs būtībā atbalstām. Nu, mums ir jācenšas piegu, pievērst arī liberāļu uzmanību, protams, tālāk, kā Draujīkungs, divas minūtes lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es vēlētos eh, pateikties par to, ka jūs šodien esat ieradies, un es priecājos, ka jūs pievēršat šim eh, ziņojumam tik lielu uzmanību. Arī mums tas ir ļoti svarīgi. Mēs noteikti ar to iepazīsimies sīkāk. Bet, protams, mēs piekrītam tam, ko jūs vēlties palielinot drošību ceļu transportā un tam mēs pilnīgi piekrītam. Mēs piekrītam tam, ka tehnisko apskašu biežumam ir jāpalielinās, taču ir jāzina arī, kāda ir šīs apskates um, kvalitāte, jo es zinu, ka dalībvalstīs situācija ir diezgan dažāda. Mums ir latiņa jāpaceļ vienādā līmenī visur. Uh, Tas pats attiecās arī uz uh, um, motoroleriem un uh, motocikliem. Tad uh, tad vēl man ir uh, jāpiebilst, ka jāskatās pēc kādiem kritērijiem mēs vērtējam to, vai kāds uzņēmums ir uh, labs vai slikts, lai nav tā, ka uh, tas būtu diezgan patvaļīgi. Kā tiek izvēlēts, ka uzņēmums ir slikts vai labs no tiem, kas veic tehniskās apskates? Nu, lūk, tie ir mani komentāri. Es ceru, ka mēs radīsim risinājumus. Minutes, sir. We are awake, Chairman. Uh, Um, dank u commissaris ook uh, van onze kant voor uw... Uh... Eh, Lielas paldies priekšsēdētāji par šo izskaidrojumu. Tas šķiet ļoti būtisks projekts, lai Eiropas Savienība tehnisko normu jomā un drošības jomā sasniegt papildus progresu. Nevar pieņemt, ka pat labāk uz ielām ir tādi transporta līdzekļi, kuriem īstenībā vajadzētu palikt garāžās. Vēl divas, trīs komentāri jūsu priekšlikumā. Jūs prasāt stingrākas kontrolas parastajiem transporta līdzakļiem, bet arī divu un trīs riteņu transporta līdzakļiem. Mums kā liberāļiem ir zināms bažas. Mums ir tāds iespējas, ka ir labi, ka ir jāpārbauda to drošība, bet mēs domājam, ka administratīvā sloks arī ir jāņem vērā. Tam visam taču ir jābūt reālam. Priekšlikumam vajadzētu palikt reālam. Ir jāinvestē ne tikai tehniskajā jaudā. Viņiem jābūt ne tikai drošākiem kā transporta līdzakļiem, bet ir jābūt arī drošākiem ceļiem, pa kuriem viņi brauc. Tālāk par uh, vecajiem modeļiem, autaimeriem. Arvien vairāk cilvēkam patīk eh, šādi transporta līdzekļi, un eh, par to arī varētu kaut ko priekšlikumā iekļaut, bet būtībā mēs atbalstam jūs pieeju. Paldies! Thank you, Mr. Kramer. Two minutes, Michael, please. Yeah. Krāmer kungs, divas minūtes lūdzu. Jā, protams, šis jautājums ir uh, svarīgs. 40 tūkstoši katru gadu iet bojā, Eh, tsunami katastrofa bija eh, gadsimta katastrofa 200 tūkstoši, un eh, Eiropā iznībā tad saskatot gadus, šos gadus, ko jau pa 45 gadiem sanāk šāds upuru skaits, tad ir ļoti pareizi tas, ko jūs prasāt. Tad ir svarīgi, ka jauno auto varbūt nevajadzētu tik ātri kontrolēt, bet vecākos modeļus vajadzētu biežāk kontrolēt. Mēs vēlētos, lai būtu tāds saraksts, nezinu, kā tas ir katrā atsevišķajā dalību valstī, vai tas ir viens gads vai divi gadi, kur kaut kas tāds jau pastāv. Mēs arī diskusijā. Uh, varētu šeit tikt uz priekšu arī dalību valstīs, ko es principā vēlos kritizēt komisijas priekšlikumā. Komisāra kungs, jūs varbūt atceraties, ka bija tāda ļoti skaista brošūra, ko pasniedzām pirms 25 eh, gadiem komisija bija par uh, ātrumierobežojumu. Pirms 25 gadiem tas bija vislielākais risks Eiropas uz Eiropas ielām. Mēs pašniedzam uz brošūru, bet 25 gadus uh, Eiropas komisija neko nav darījusi. Mēs uh, prasām šeit, piemēram, 110, 120, 130 km ielām Vācijā mums vispār nav ātruma ierobežojuma. Arī šeit mums ir vajadzīga koordinācija, Eiropas koordinācija. Mums ir vajadzīgs lielākā daļa pilsēta ir 50 km stundā ātruma ierobežojums, lielākā daļā pilsēta jau tagad ir 30. Lūdzu, izstrādāt iniciatīvas ne tikai tehniskajās lietās, bet arī tās arī ir svarīgas, bet arī visur. Mums vajadzēja ne tikai viedas automašīnas, mums vajadzīga arī gudri ir tik. Eh, mums tikpat eh, gudri vajadzīga arī autobraucēji, reizēm viņi ir īpaši dumji. Masters Kolons lūdzu divas minūtes. Es paldies priekšsēdētājiem un paldies arī komisāram par to, ka viņš šodien ir ieradies, lai parunātu par šo jautājumu. Man liekas, ka tas pašlaik ir īsti laikā. Es vēlētos tikai pieminēt pāris uh, lietas, kas ir mm, diezgan svarīgas. Un vispirmām kārtām. Um, Es domāju, ka mums tiešām vajadzētu veikt diezgan regulāru tehnisko apskati. Uh, Es domāju, eh, jo kā ļoti laba sistēma ir Lielbritānijā, kur um, mums tehniskā apkate notiek ik pēc uh, trim gadiem. Un tad, kad pirmie trīs uh, gadi jaunajai mašīnai ir pagājuši, tad uh, tā ir, ja tā ir jāveic tehniskā apskate ik pēc gada. Uh, Un uh, man liekas, ka šajā priekšlikumā, kuru tas piedāvājums ir gaidīt sešus gadus līdz nonāk ikgadējā tehniskā apskata, man liekas, tas ir par um, ilgu. Es saņemu ļoti daudz sēpastus un es ļoti priecājos par komentāriem, kurus es uh, saņemu Un eh, es vēlētos eh, īpaši pieminēt to uh, automašīnu uzturēšanu, jo cilvēki paši uztur savas mašīnas un diezgan adekvātā līmenī viņi to dara. Un man ir jāsaka, mm, ka mēs noteikti nevēlamies uh, pārāk stingri visu regulēt, bet vienkārši norādīt virzienu, lai tas neizmaksātu pārāk dārgi mašīnu īpašniekiem. Paldies, Kopa kungs! Paldies, komisāra kungs, iniciatīvas ziņojumi ir ļoti labi. Manā iniciatīvas ziņojuma pagājušā gadā mēs prasījām Eiropas komisijai sagatavot šādu paketi. Es gribētu pasvītrot, ka vajadzētu būt noteikumiem minimāliem priekšnosacījumiem, lai varētu strādāt šajā profesijā, vai kā uh, kontrolies, vai kā eksperts, vajadzīgi arī minimālie standarti par to, kādu saturu pārbaudīt, par metodēm, ko pārbauda. Mans jautājums, vai dalība valstis uh, var iet vēl tālāk nekā tikai šie minimālie standarti, vai arī šajā paketē varēs iekļaut motivēt eh, arī eh, pētniecību un attīstību, lai būtu labāka kontrole, efektīvāka kontrole un tuvāka pilsoņiem. Paldies! Thank you, Dita. Mr. Liels paldies, eh, Ertogungs, divas minūtes. Ismail, I'll miss you out then. Mr. Higgins. Nu, viņš ir izgājis. Higgins kungs. Thank you very much, Mr. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es eh, vēlētos atbalstīt to, ko teica pārējie runātāji, un teikt, ka komisijas priekšlikums ir ļoti labs, un tas, ka ir jāsamazina CO2 izmeši un citu gaisa piesārņotāji, tas viss ir ļoti labi. Tālāk te ir jautājums par nobraukumu. Uh, U ļoti daudz lietoti automobīļi ir um, lieli piesārņotāji. Un es uh, priecājos to, ko pieminēja, ka Groškungs pieminēja, kāda ir situācija Beļģijā. Un uh, šis priekšlikums, piemērot šādu. Mm, um, sistēma visām automašīnām ir uh, diezgan laba, taču nevajadzētu pārāk apgrūtināt patērētāju. Es domāju, ja mēs uzliksim tādu pienākumu, piemēram, visām kravas mašīnām, tas varētu rādīt uh, pārlieku lielu birokrātiju un apgrūtinājumu lauksaimniekiem tāpēc es nevaru šo atbalstīt. Un tālāk, kas attiecās uz kopīgiem standartiem ES attiecībā uz uh, tehnisko apskati, tad, uh, ziniet, e, Dublinā tika atklāta ļoti liela krāpšanās tieši ar tehniskajām akcentiem, tāpēc mums vajadzētu kopīgus standartus. Paldies tālāk, Hercog Paldies priekšādājai. Vismaz gribētu apsveikt komisiju par šo priekšlikumu. Tas patiešām bija nepieciešams. It īpaši tur ir tādēļ, ka tur ir motocikli ir eh, arī iekļauti. Pareizais solis pareizā virzienā. Gribētu uzdot jautājumu, komisāra kungs, lai to visu varētu saprast. Pirmkārt, jums ir minimālie standārti, par kuriem jūs runājāt. Vai jūs līdz šim, kā Eiropas komisija, esat uh, parūpējušies par līdzinēju, analizējuši līdzinēju standārtu īstenošanu, vai kaut kas par to ir, tas mūs interesētu. Otrkārt par minimāliem standārtiem. Manuprāt, sastajā pielikumā, ja nemaldos, tur ir eh, kvalifikācija par to, kas tiek sagaidīts, eh, uzskaitīta. Savā ziņā tā ir harmonizācija, vai vismaz pielīdzināšana. Šī pielīdzināšana būtu īpaši interesanta tām valstīm, kur jau kurās jau tagad ir augsti standarti. Kā tas izskatās, kur eh, būs šis kopīgais satikšanās punkts, ja tās vispār ir? Gribētu runāt par kvalifikāciju. Piemēram, Vācijā tie ir diplomēti inženieri, kas drīkst pārbaudīt. Kā tas ir citās valstīs? Kas man šķiet uzkrietoši un ko es īsti nevaru izprast, kā jūs eh, arī nosakāt, arī tad, ja tiek uh, nomainīs transporta līdzeklis, ka tad arī vajag kontrolēt, ja kāda automašīna pirms diviem mēnešiem ir jau pārbaudīts, kādēļ mainot transportu vēlreiz, tas pats transporta līdzeklis ir jāpārbauda, to es nesaprotu. Turklāt jūs arī rakstāt savā priekšlikumā, kā privātie piedāvātāji. Arī drīkstētu pārbaudīt. To es uh, uzskatu par ļoti problemātisku. Iedomājieties, ja kāda automašīna pārdevējs vēl kā plakus uh, nodarbošanos uh, veiktu arī automašīnu pārbaudi. Uh, tam vajadzētu palikt tomēr eh, valsts eh, iestāžu rīcībā. 17. pantā jūs rakstāt eh, par deleģētām tiesību aktiem. Jūs vēlaties attiecīgi tehnisko progresu, vai jūs gribat tur atstāt pilnīgu brīvību? Manuprāt, jums vajadzētu šeit sazināties ar parlamentu, cik tālu tas ir iespējams, jo tehniskais progress ir ļoti tās plašs iedziens. Pēdējais punkts ir šis Uh, tā, šis neregulējums, ko jūs pieminējāt, 421 regulējums, tas mums gan uz visiem attiecas. Vai jūs esat veikuši ietekmes novērtējumu, vai patiešām tas paaugstina uh, ceļu satiksmes drošību vai nē? Pēdējais punkts. Uh, nedrīkstēt aizmirst arī izmaksas, ja pēc katra septītā gada ir jāpārbauda. Es domāju, ka tas arī ir problemātiski. Paldies. Mr. Paka. Paka kungs. Zicinda, uh... Paldies priekšēdā. Tā ir no manas puses. Gribētu teikt, ka. Uh, pozitīvi gribētu uzsvērt. 2, 4, 1 šajā ritmā, nu, šeit šādas pārbaudas eh, šādā veidā varētu paaugstināt drošības standārtus, standārti drošības, drošības pārbaudē, tas vajadzētu prasīt, protams, dalību valstī. Jautājums tā, bet kā to visu Eiropā vienoti ieviest? ja tas netiks īstenots, tad būs uh, konkurences kropļošana. Un uh, no tā vajadzētu šai sakarā noteikti izvairīties, nepieļaut. Šādas kontroles ir saistītas arī ar lielāku administratīvo slogu. Es uzskatu, ka šie drošības standārti, kurus jūs prasāt, un šī vienotā pārbaude, tas ir viens no priešnosacījumiem, lai automašīnas eh, varētu eh, noteikt eh, to uzturēšanās vietu un lai, lai tos viss varētu tiešām kontrolas īstenot, lai tas varētu notikt. Kaut arī, protams, transporta līdzakļiem ir ļoti augsti standārti, bet bieži vien tomēr gadās avārijas. Vai jūs varētu iedomāties, ka jūs šajā jomā varētu iedomāties, ka transporta drošības uh, uh, varētu, lai katrs, katra automašīna būtu līdzi uh, Eh, piemēram, eh, mm, elpošanas maskas vai dažādi drošības aprīkojumi, kā ir obligāti jābūt līdzi, vai vestēm, drošības vestēm līdzi transporta līdzekļi, vai to varēs ieviest eh, Eiropā, jo, ja tas tā būtu, tad varētu būt lielāka drošība, lielāka, lielāks komforts, tas, tā būtu vienkāršošana, tajā šajā gadījumā būtu tāda prātīga vienkāršošana. Minutes, Jēlis Sanders kundz lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pateikties par eh, komisijas priekšlikumu, kaut arī te ir vairāk elementi, kas man eh, rada aizdomas. Taču tagad, ja mēs skatāmies uz krīzi, īpaši uz to, kas ir manā valstī, tad eh, tiešām autoparks noveco un līdz ar to ir jāskatās uz drošības jautājumiem divi tik uzmanīgi. Un um, tehniskās apskates ir ļoti svarīgas. Tāpat es vēlētos Uh, pievērst uzmanību tam, kas notiek citās valstīs, kur arī autoparks noveco tieši krīzu, krīzes dēļ. Un um, vajadzētu izstrādāt tādus plānus, kad var nu, tā, atjaunot savu veco automašīnu tieši ar tehniskās apskats palīdzību. Bet te es gribētu parunāt arī par to, lai tiktu veikta tehniskā apskate arī lidmašīnām, jo mums Spānijā ir problēmas ar Ryanair lidmašīnām. Nu, uh, Spānijā O, jūs ar mānu ministri drusciņi sastrīdējāties, un es pilnīgi jūs saprotu, bet, nu, tiešām ir jānoregulē tās eh, Ryanair lidmašīna tehniskā apskata. Paldies! Anyway, Nedomāju, ka attiecībā uz Ryanair tiks piemērot šāds tehniskās apskats. Marinesko kungs, lūdzu. Este binevenită și necesară. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs atbalstam šo priekšlikumu un ir apsveicam tas, ka tiek ievies kopīgas normas, bet padomāsim arī par to, ka ja šāda tehniskā apskata notiek katrā dalībvalstī un netiek ņemts vērā, kurš automašīna ir reģistrēta, kā tad mēs rīkojamies. Paldies! Tātad būtu jādomā par to, kā mēs eh, varētu padarīt, eh, mēs varētu paredzēt iespēju veikt šo tehnisko apskati jebkurā dalībvalstī, neatkarīgi no tā, kur automašīna ir reģistrēta. Jurāns Kunze. Pavisam īsi priekšsēdētāji. Arī es uzskatu, ka ir nepieciešams harmonizēt noteikumus attiecībā uz tehniskajām apskatēm, taču es vēlētos uzsvērt vidus kontroli, jo tas ir vēl viens aspekts, kas saistīts ar automašīnu e, kvalitāti, un mums būtu būt jādomā par to, ka automašīnas noveco, ir jāparāds šī te Um, programmētā novecošana, kā tas ir arī citās jomās. Un priekšsēdētāji man būtu jautājums par um, automašīnu um, par automašīnu novecošanu, kas arī mums varētu palīdzēt samazināt CO2 izmešus. Paldies! Es priecājos par to, ka jūs uh, skaidrojāt šo jautājumu, kas saistīts ar antīkiem automa automobīļiem. Bet es nezinu, vai tas aizkavēs uh, tabloīdu žurnālistus uh, radīt jaunas problēmas. Vēl viens svarīgs jautājums, par kuru es vēlējos runāt, ir par šīm te nestandarta asīm, kurām tiek piemērots, eh, eh, piemēroti riteņi. Mums ir jādomā par eh, apaļā riteņa uzmontēšanu uz apaļām asīm, bet dažkārt šī te apaļa riteņa tiek uzmantāti uz zvaigžņveida asīm un tas rada arī problēmas. Un es priecājos, ka tagad ir jaunas prasības šajā jomā, jo arī tas ietekmē drošību uz ceļiem. Es priecājos par to, ka uh, ir šāda jauna iniciatīva, un es labprāt būtu par to, ka pilnībā tiek pārtraukt šī praksa, kas paredz uzmontēt apaļus riteņus uz citāda veida asīm. Es neesmu tas, kas parasti saka, ka Lielbritānija um, rīkojas labāk nekā citi, bet dažās jomās uh, tas tā uh, tomēr ir. Es zinu, ka. Um, apvienotā karalistē ir paredzēts, ir tiek runāts arī par to, ka šīs pārbaudas varētu veikt, tikt veikts ik pēc diviem gadiem, bet es esmu par to, ka tas tiek īstenots ik pēc katru gadu. Tagad vārds komisāram. Paldies priekšsētā, paldies e, cienījumie deputāti, paldies, kā reaģējāt uz mūsu e, priekšlikumu. Es varu teikt, ka mēs esam atvērti diskusijām par visiem detalizētajiem aspektiem un jaunajām niansēm, kas ir paredzētas jaunajā priekšlikumā. Par to es ceru, mēs runāsim eh, pragmatiskā eh, veidā un detalizēt. Mēs neesam eh, jebkādā veidā iecertušies un mēs esam fleksibli noskaņoti. Jūs uzdevāt jautājums, kas eh, jau izskanēja arī eh, preses konferencē, un tāpat jautājums, kas ir parādījušies dažu dalībvalstu presē. Atbildot uz jautājumu, kāpēc šis priekšlikums? Mums ir bijis ieteikums novērtējums, un jūs zināt, ka mēs cīnāmies par to, lai samazinātu ceļu negadījumos cietušo un bojā gājušo skaitu. Un ja ir viens iemesls, kas izraisa ceļu negadījumus, tad mums ir jāvērš pret to, un mums ir jāuzlabo disciplīna tehniskajām apskatēm un tehniskajām prasībām, tehniskajiem standartiem automašīnām. Tā tad ir pavisam vienkārši, nekas cits arī aiz tā neslēpjas. Protams, ka uh, Ikvienai valstī var būt uh, stingrākas prasības, bet uh, galvenais ir tas, ka mēs vēlamies harmonizētāku pieeju un mēs vēlamies standartizēt šo jomu. Um, pašos sākumos netika runāts par antīkajiem automobīļiem, bet es vēlētos atkārtot un teikt, ka man arī ļoti patīk antīkie automobīļi un klasiskās automašīnas. Tās tiešām ir skaistas un uh, Mēs neuzskatām, ka uh, paties uh, antīkais automobils rada jebkādas uh, bažas, jeb risku, bet ja šī automašīna tiek pārbūvēta, tai tiek pievienots jauns motors un tikai ārēji tā ir antīka automašīna, tad mēs uzskatām, ka šī automašīna arī ir jāpakļauj um, um, pārbaudēm. Automašīna pases arī ir ļoti interesants jautājums, un kas attiecas uz vidas standartiem. Mēs uzskatām, ka kopumā Eiropas Savienībā mums ir ļoti spēcīgi standarti attiecībā uz jaunu automašīnu būvi un uh, arī vidas aizsardzības jomā. Mums ir arī daži vidas elementi, kas attiecas uz automašīnu eh, tehnisko stāvokli, tā piemēram izplūdes eh, gāzes un citi aspekti. bet mēs noteikti varam padomāt par to, kā mēs varētu uh, padarīt šīs prasības striktākas. Tālāk, kas attiecas uz uh, šiem riteņiem, jeb riepām, tas ir elements, kuras pa, papildus šobrīd nevar komentēt. Tālāk, kas attiecas uz ātruma ierobežojumiem. Es lieliski atceros jūsu pieeju Proti par to, ka ir jādomā par uh, atļautu ātrumu. Ko mēs varam darīt? Ja jums šķiet, ka ātruma ierobežojums uh, tāds, kā tas ir Francijā un Beļģijā, ka tāds varētu izmantot arī manā valstī, es tik tiešām būtu satraukts, es būtu ļoti satraukts ir jāsaprot, kādā stāvoklī ir ceļi, un tāpēc tas ir jāatstāj dalībvalstu pārziņā. Tālāk, kas attiecas uz blakus ceļiem un ceļiem. Uh, we, we got... Arī par to mēs vēl varam padomāt. Bet uh, man nav nodoms nākt klajā ar visaptvarošām prasībām attiecībā uz uh, kopīgu ātrumu uh, ierobežojumu, jeb atļautu ātrumu Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šis tāpat kā citi jautājumi ir tas, kur atbildība gustas uz dalībvalstīm. Samazinot ceļu satiksmes negadījumos uh, cietušo skaitu, ir jādomā arī par atļauto ātrumu. Tas ir viens konkrēts uh, aspekts, pie kura mēs varam strādāt bet atstāsim to dalībvalstu ziņā. Vēl viena lieta, par ko tiek runāts. Ja jums ir automašīna, ja jūs iegādājaties automašīnu, jūs iegādājaties degvielu, un jums ir, eh, jums ir jāatļaujas arī tehniskā apskate. Tāda ir mana pieeja. Mēs nevaram Eh, samazināt prasības attiecībā uz vecāku automašīnu īpašniekiem, tikai tāpēc, ka dažkārt runa ir par masturīgākiem cilvēkiem, bet ja jums ir uh, līdzekļi, lai iegādātos automašīnu, lai iegādātos degvielu, tad jums ir jābūt līdzekļiem, lai arī izietu tehnisko apskati. Tālāk par privātu kompānijām, kuras varētu veikt šīs tehniskās apskats. Daudzās dalībvalstīs tās ir privātu kompānijas, kas certificē, veids tehniskās apskats, un eh, tās ir saņēmušas eh, attiecīgās eh, uzraudzības iestādes atļauju. Un es nedomāju, ka tai būtu jābūt tikai un vienīgi valsts iestādai, kas veids tehniskās apskatas. Kas attiecas uz atšķirīgajām prasībām ārpus Eiropas Savienības, tā un nu, tas ir, ka uh, Eiropas Savienībā ir viena standarti, ASV, piemēram, ir citi standarti. Ja jūs pārdodat savu automašīnu ASV, jums ir jāizpilda tās standarta prasības, kādas ir ASV, automašīna ir jāpārdod saskaņā ar šiem standartiem. Viņi uh, nostiprināja savu standārtus ātrāk nekā Eiropas Savienība, un tagad arī prasības uh, importētajām automašīnām uh, ir jāizpilda. Es uzskatu, ka tā ir pavisam loģiska pieeja, un es nedomāju, ka mums drīzumā būs uh, pasaules mēroga prasības, pat ja uh, mēs apzināmies, ka visi vēlas samazināt uh, cietušo un bojā gājušo skaitu. Vienā no Eiropas Savienības kaimiņu valstīm negadījumos bojā gājušo skaits ir trīsreiz mazāks nekā Eiropas Savienībā, un arī šie tehniskie testi ir daudz stingrāki. Tātad, uh, tas viss ir atkarīgs no tā, cik strikti mēs ieviešam un piemērojam šos standārdus. Kopumā situācija Eiropas Savienībā nav nemaz tik slikta. Paldies! Liels paldies, komisāri, par jūsu komentāriem! Jā, vēl daži vārdi par uh, Ryanair un tehnisko apskati. Jā, tas ir ļoti aktuāls jautājums, un es vēlētos reaģēt. Līdz šim uh, Mēs neesam saņēmuši eh, prasību no Spānijas valdības. Ja uh, valdība nāks klajā šādu prasību, tad mēs raudzīsimies uz to, ko mēs varam darīt, lai atrisinātu šo, šīs problēmas. Bet pagaidām nekādas prasības nav saņemtas. Un mēs apmainamies ar informāciju, raudzīsimies, kā būs tālāk. Liels paldies! Un drošu ceļmājumu. Okay, thank you. Next item. Labi, paldies. Tālāk mums ir nākamais darba kārtības eh, jautājums. Ir eh, Vilsas kundzes eh, ziņojums par koncesijas līgums lēkšanu tiesību piešķiršanu. Paldies, kolēģis un kolēģi. Es mēs gribētu nākamās minūtes izmantot, lai sniegtu pārskatu par uh, manu atzinumu projektu par koncesijas uh, līgumu slēgšanu un lai paskaidrotu manu viedokli. Jau 2010. gada mājā lielais vairākums no Eiros parlamenta deputātiem Haidi Rīles iniciatīvas ziņojumu par uh, Uh, jaunu attīstību valsts pasūtījumā pieņēma Eiropas uh, komisijas uh, likumdošana par koncesijas līgumiem ir tāda, ka ir pret to. Es domāju arī, ka nevajag nekādu likumdošanu par Eiropas līmeņa likumdošanai par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu. Īstenībā es drīzāk domāju, ka tam būtu negatīva ietekme. Uh, kā tas varētu atstāt ietekme uz eh, nodrošinājumu un sociālās drošības attīstību. Kā referente mūsu komitejā es iesaku noraidīt direktīvas projektu. Atļausiet man vispirms izteikt dažas vispārīgas piezīmes. Svarīgs mērķis uh, komisijas priekšlikumā, ir radīt lielāku juridisko drošību. Manuprāt, šeit eh, nav nekāda beztiesiska telpa un lielāku juridisko drošību, ko iesaka direktīva. Tā direktīva ne, nedos nekādu lielāku juridisko drošību. Koncesijas līgumu nosaka, piešķiršana nosaka primārās tiesības Eiropas Savienībā. Tas ir jāatvasina no pamatiesībām, no vienlīdzīgas. Uh, attieksmes eh, diskriminācijas aizlieguma caurspiedīguma un Eiropas kopienu tiesas jurisdikcijas. Tur jau ir pietiekami liela juridiskā drošība. Kritiski ar mani attieksmi pret eh, neskaidro un pārāk plašo darbības jomu. Piemēram, 1, 2 un 5 panti un pārāk eh, šauri savukārt ir izņēmuma 8. pantā. Es uzskatu, ka sociālās drošības joma, kultūra, izglītība, valsts infrastruktūra un citi komunālie pakāpojumi ir eh, jāizņem ārā no visas darbības jomas. Valsts labklājības aspekts, manuprāt, ir 14 eh, Eh, pantā un arī protokolā par, eh, par eh, vispārīgo interesi, par sabiedrības interesi, tur ir ļoti liela, liela, liela plaša tas not, noteikts par to, kādi sociāla pakalpojumi ir jāsniedz, kādi jāfinansē, un tas tur ļoti skaidri pateikts un noformulēts. Savukārt direktīvas projektā nevienā vietā nav norādīts, uh, uz to, kā eh, kad, eh, ir jau Eiropas Savienības primērs tiesies paredzēt šīs valsts labklājības pakāpojumu sniegšana. Ko mēs varam šeit konstatēt? Komisijas mērķis ir eh, proti, ka valsts pakāpojumi un valsts konkurence viens, divi un četri apsvērumos uh, šeit ir paredzēts ierobežot eh, valsts eh, pakalpojumu sniedzēju darbības jomu. Šeit ir paredzēts arī eh, atbalsta, atbalsta piešķiešanas kritērija. Kā Rudiri pārstāvis ļoti kritizēju, ka darba koplīkumi šajā visā liekuma piešķiešanā nav paredzēti. Komisija pievērš uzmanību jaunu tirgus jomu ieviešanai, bet nevis nodrošinājumu, sociālu nodrošinājumu paplašināšanā. Tas ir nepareizais ceļš par uh, nodrošinājumu, par apdrošinājumu, nodrošinājumu. Tur ir visi pakalpojumi, kas apmierina cilvēku pamatprasības. Šīs, šie pakalpojumi nedrīkstētu tikt pakļauti tirgus principiem. Šeit vajadzētu būt uh, vispārīgā, kvalitatīva, augstsvērtīgā uz visu teritoriju attiecošamies uh, piekļuvēji uh, šie, šādiem valsts pakalpojumiem sociālajiem pakalpojumiem. Es eh, esmu nobažījušies, ka citādi šie aspekti kļūst tikai un vienīgi par izņēmumu. Mēķi šajā projektā ir labāka tirgus piekļuve uzņēmumiem un uh, publiskās privātās partnerības veicināšana. Tie ir nosaukt par mērķiem. Un īstenībā nepareizi ticēt, ka privātais sektors eh, sniegs efektīvāks pakalpojums, caurspīdīgs pakalpojums un par labākām izmaksām nekā valsts. Kas attiec uz transportu sektoru? Šeit var konstatēt, ka ieteiktais direktīvas projekts par eh, sociālo apdrošināšanu, valsts apdrošināšanu uh, transportā, dzelzceļā, uh, pa autoceļiem uh, autobusi, kabeļi un automātiskās sistēmas, kā arī uh, lai izmantotu geogrāfiski norobežotu teritoriju pa uh, gaisu, uh, uh ceļu transportu, sauszemes transportiem vai, uh, vai ūdens transportiem vai termināļu pakāpē nodrošināt. Uh, arī šeit ir iekļauti. Izņēmumi ir uh, gaisa transporta pakāpojumi, uh, kas pamatojas uz uzņēmētarbības atdēlu, pamatoties uz regulu 1008, 2008 eh, un eh, arī valsts pakalpojums sniedzēja EG šajās viet 2007.1370. Es uzskatu, ka mums, eh, mums transporta sistēmā nevajadzētu nekādu noregulējumu par koncesijām. Komisijas priekšlikums neradīs status quo uzlabojumu, bet, bet radīs drīzāk uh, um, sadursmu ar jau esošajām normām. Thank you very much. Lielas paldies. Tālāk tautas partijas vārdā. Kūna, Kūna kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies arī referente, paldies arī jums par analīzi. Notiek ar nepieciešams, lai iekšējā tirgū kāds Eiropas Savienības tirgus arī ir, lai būtu pakalpojums sniegšanas brīvība un lai tiktu veicināta konkurences spēja. Es domāju, ka mēs eh, piekrītam tam visi. Un arī ir nepieciešams, lai arī valsts eh, koncesiju piešķiršanā un lai būtu noteikti nosacījumi, kas to padarītu iespējami, bet par to jau pastāv vairāki eh, esoši likumi, un ar tiem pietiek. Komisija ir izstrādājusi priekšlikumu, kas precizē vēl to visu. Bet es domāju, ka mums noteikti vajadzētu nodalīt, kas ir šis valsts sociālais nodrošinājums un kas attiecas uz privāto jomu. Kritiskās infrastruktūras, piemēram, tīkli, enerģijas piegāde, pie, piemēram, medicīniskā apgāde, kā, piemēram, dzeramais ūdens, kanalizācijas nodrošinājums. Es uzskatu, ka to, par to ir vērts diskutēt, ja mēs šeit runājam par privātām koncesijām. Uh, Šādas liberalizācijas un privatizācijas rezultāti tirgu, kas ir arī Vācijā pēdējos gados novērojami, nevienmēr tas ir tā ļoti pārliecinoši. Piemēram, dzeramā ūdens cenas un kanalizācijas cenas tiek, eh, tā sakot, izskaistināti, aprēķinātas, bet pēc daudziem gadiem, kad ir šis cenas pieaugums, 16-20% cena kaut kādā pieaug, un pat labi tieši tā arī ir. Tādēļ es domāju, ka nepieciešams, ka. Kā šajā direktīvā ļoti skaidri būtu nodalījums. Diskriminācijas aizliegums tas pilnīgi pareizi, protams, bet ja eh, valsts eh, piešķiršana valsts eh, pasūtījums ir iespējams, tad visiem, visiem kas grib piedalīties, bet tad ir jābūt ļoti skaidriem nosacījumiem attiecībā uz visiem uzņēmumiem, kas par to interesēs. Tāds ir mūsu viedoklis. Tādēļ, principā, es saku jā, bet Pandoras lādi nevajadzētu vēl atvērt savstarpējības princips ir eh, ļoti būtisks, ja mēs runājam par Eiropas tirgu, un eh, lai arī šo garantiju, sociālo garantiju nodrošināšanu īstenotu, un lai atsevišķās dalībvalstīs tas viss būtu īstenots. Transporta jomā es domāju, ka mēs esam, mums jau ir ļoti laba prakse, kas attiec uz dzelzceļa paketi, attiecās, un šī pārskatīšanu, ko mēs kopā veicām, mēs redzējām, kā mēs vēl domājam, īstenībā dalību valstu ietveros, ir tīpaši dzelzceļa jomā. Un tas, ka, protams, tas ir jāatver vaļā un ka šeit ir pakāpienas sniegšanas brīvība attiecībās pilsoņiem un tīpaši uz pasažieriem šajā jautājumā, gan ga gaisa transporta, gan jūras transportā. To neviens neapšauba, protams, bet es domāju, ka šeit ir nepieciešams, lai mēs kopā ar komisiju vai varētu runāt par attiecīgiem jauninājumiem. Sirdnieks, paldies priekšēdētā kungs. Čalka Drāvī. Čalka Drāvī kungs. Eh, voorzitter, ik zou om te beginnen de rapporteur willen danken voor. Mēs paldies priekšsādātāju kungs. Vispirmām kārtām paldies mūsu referentam par uh, viņa teikto. Man šķiet, ka viņš diezgan kritiski izteicās par komisijas priekšlikumu un vairāk vai mazāk mēs varam viņam piekrist. Tomēr es vēl nesmu pārliecināts par to, ka vajadzētu šo procesu noraidīt vispār. Flekenšteina kungs mm, uzmanīgi sekos turpmākajās dienās līdz tam, kas te notiks, un man šķiet, varbūt nevajadzētu to priekšlikumu noraidīt, bet tikai uzlabot. Un eh, tomēr kaut kāds regulējums jau mums ir vajadzīgs. Uh, Nu, redzēsim. Taču kopumā mēs varam piekrist, ka izējas punktam ir jābūt kritikai. Paldies! Paldies, Uģas kungs! Grācie, prezidentes! Paldies, priekšsādātāji! Es eh, vēlētos eh, pateikties mūsu referentam par eh, darbu, ko viņš ir paveicis, taču es ļoti labi saprotu, par ko viņš uztraucās. Uh, Tomēr es nevaru viņam piekrist. Tad, kad viņš aicina mūs norādīt komisijas priekšlikumu, man šķiet, ka šī iniciatīva ir ļoti noderīga un vajadzīga, ja mēs saprotam juridisko ietvaru, ko pagaidām regulē tikai direktīvas par ko, uh, kopīgo tirgu un tālāk Tad, kad tiek tad, kad nonāk līdz darbībai, tad reizēm tā interpretācija, ko var dot, ir pārāk eh, miglaina un nav īsti tādas juridiskas drošības. Tādēļ pašlaik mēs stāvam krustcelēs. Es domāju, ka mums ir nepieciešams normatīvs teksts, kas tieši mazinātu šo juridisko drošību neskaidrība attiecībā uz koncesijas līgumiem. Un komisija vienkārši stāv izējas punktā. Pat ja es atzīšu, ka teksts ir mazliet eh, pārblīvēts. Tur ir pārāk daudz procedūru, kas samazina to efektivitāti, tāpēc mums vajadzētu to visu vienkāršot. Uh, Mums ir nepieciešams instruments, kas būtu noderīgs lietotājiem un būtu arī efektīvs. Pretēji referentam es domāju, mums vajadzētu šo priekšlikumu sašaurināt, nevis paplašināt, un mums vajadzētu arī tādu zināmu fleksibilitāti uzturēt uh, tādu manevra iespējamību pilsoņiem pateicoties kvalitātes kritērijiem. Es dzirdēju, ka kolēģi atsaucās uz atšķirīgiem tekstiem. Es domāju, ka labāk vajadzētu precizēt uz ko attiecās pašreizējā direktīva. Jo šeit ir precizējumi, kas ir apsvērumos, bet vajadzētu. Um, precīzāk runāt uh, par koncesijām, kas attiecās uz um, kas attiecās uz sanatorijām. Mums būtu jāizvairās no interešu konflikta. Un uh, mums noteikti ir jāstiprina juridiskā drošība pat Eiropas līmenī. Paldies! Saka priekšsēdētājs Dibakko kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties eh, Vilsas kundzei par viņas ievadvārdiem. Es nepiekrītu viņas priekšlikumam. Man šķiet, ka komisija ir uzņēmusies uh, iniciatīvu, kas ir juridiski nepieciešama koncesijas sektorā, un šī joma ir ļoti sarežģīta. Es pilnīgi piekrītu komisijai, un man šķiet tiešām te ir e, vajadzīga daudz lielāka dažādu koncesijas uzņēmumu dalība. Tāpēc es domāju, ka komisijas priekšlikums ir jāpārskata, bet e, nu, tad debatēsim par to, bet nevis e, noraidīsim. Man ir viens īpašs komentārs. Viss, kas attiecās uz ostu sektoru, tam ir nepieciešama lielāka skaidrība. Ostu sektoru skar arī horizontālās. Mm, mm, direktīvas, un tas bieži vien nostāda visu tādā neskaidrā situācijā, un šo ostu sektoru vajadzētu apskatīt atsevišķi mazliet tālāk. Paldies par uh, komentāriem, tālāk Šadovskas kundze. Thank you very much, Chairman, and thank you. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies arī referentei par uh, ziņojumu un par visiem komentāriem, kas izskanēja. Es izteikšu dažus komentārus par nu pat dzirdēto. Un komisija, protams, ir jūsu rīcībā, lai detalizētāk runātu par jautājumu, kas jūs interesē. Pirms es vēlētos uzsvērt, ka priekšlikuma mērķis ir risināt ļoti sarežģīto jautājumu par, publiski, par eh, pakalpojumu koncesijām. Uh, ja tas nenotiek juridiski pareizi, tad tas var noslēgt tirgu. Komisija vēlējās vērsties pret kronisko uh, eh, caurskatāmības uh, trūkumu, kāds ir operatoriem vietējā tirgu attiecībā uz pakalpojumu koncesijām un publiskajiem iepirkumiem. Un kas attiecas uz pakalpojumu koncesijām, tad šis vienotais tirgus vispār nepastāv. Mūsu mērķis ir uh, atrisināt tās problēmas, tātad novērst to, kas nedarbojas um, mērķis ir dot lielāku drošību uh, publiskajām iestādēm, ja valsts struktūrām, tad, kad tās uh, uh, veic šīs pakalpojumu koncesijas, lai iegums būtu gan uh, valsts iestādēm, gan arī uzņēmējiem, mazie, arī tā skaitā maziem un vidējiem uzņēmējiem. Bet šajā priekšlikumā, un to es vēlos pateikt pavisam skaidri, nav runa par pakalpojumu privatizēšanu. Par šo jautājumu mēs padziļināti esam runājuši jau IMCO komitejā, un viens no priekšlikumiem, eh, ar kur nāk klajā referenti, ir eh, skaidri darīt to eh, zinām, bet komisija uzsver, ka nekad nav runa par pakalpojumu eksternalizācija, privatizācija. Runa ir tikai par to, ka mēs dodam brīvu izvēlu valsts iestādē. Ja tā vēlas uh, atrast pakalpojumu sniedzēju, tad ir attiecīgi juridiskā noteiktība. Es vēlētos arī pavisam īsi atsaukties uz uh, to, kas izskanēja diskusijās par vispārējiem ekonomiskās interesu pakalpojumiem. Vēlos atsaukties uz tiesas teikto šādu pakalpojumu veidu, uz šādiem pakalpojumiem arī attiecas noteikumi par publisko iepirkumu un pakalpojumu uh, koncesiju. Tātad tas nav izņēmums, uz viņiem arī attiec šie noteikumi saskaņā, noteikumi saskaņā ar tiesas judikatūru. Tālāk. Tiesas eh, teiktais attiecībā uz eh, pakalpojumu koncesijām. Viens no piemēriem. Desmit eh, um, gadu laikā ir um, tiesa ir vairāk kārt runājusi par definīciju un Tātad tas nav pilnībā skaidrs. Komisija uzskata, ka visiem um, koplēmuma procedūras dalībniekiem ir uh, kaut kas jādara, jo uh, tiesa katrā ziņā mm, nepieņems likumdošanu šajā jomā. Un visbeidzot, šis priekšlikums ir ļoti neitrāls. Uh, attiecībā uz to, kas tad ir labākais pakāpojums sniedzējs, publiskais vai privātais, un mēs negrasamies nekādā veidā to ierobežot, kā tiek sniegt šie pakāpojumi, bet mēs vēlamies dot tikai piekļuvi tiem, kas to vēlas, uh, lai uh, valsts iestādēm būtu iespēja uh, atrast šādus pakāpojumus sniedzējus. Un visbeidzot, pēdējais komentārs Ņemot vērā to, ka šīs diskusijas notiek jau ilgi un e, tas ir ļoti jūtīgs jautājums, IMCO komitejā ir veikt vēl trīs papildus e, pa, e, pētījumi, lai pārbaudītu komisijas pētījumu rezultātus, un šos trīs pētījumus veica ārējie eksperti, un rezultātā apliecināja, ka ir trūkumi tirgu attiecībā uz koncesijām, otrkārt, ka ir steidzami jāvēršas pret šo problēmu, lai nodrošinātu situāciju gan ekonomiskajiem operatoriem, gan arī valsts iestādēm. Un, kā jau es teicu, komisija ir gatava diskutēt detalizētāk par šo dokumentu, un ja ir kas, ko mēs varam uzlabot, tad komisija to darīs ar jūsu atbalstu. Lielas paldies! Uh, Lielas paldies! Tagad Vils Skundze, vai jūs vēlētos rēģēt? Jā, es wollte dann auch Jā, es gribētu teikt paldies visiem ēnu referētiem, visi, kur izteicās par viņu reakciju, par viņu sniegto ieguldījumu. Es domāju, ka Kūna kungs ļoti skaidri pateica, kāds īpašs uzdevums piekrīt uh, sociālajām garantijām un tas ir tas, kas mums ir nepieciešams pilsoņiem. Es domāju, ka sabiedriskie pakāpojumi un sociālos garantijas nedrīkstētu pakļaut peļņas interesēm un tirgumu. Protams, ka tās ir pašvaldību tiesības apvienoties un noslēgt likumus savā starpā uh, un uh, kopā norganizēt uh, sociālās garantijas pakāpojumu sniegšanu, bet es neuzskatu, ka būtu nepieciešama rīkoties, ka sabiedrisko pakāpojumu sniegšanu vajadzētu novirzīt tīri uz tirgu. Es domāju, ka tas arī ir komisijas mēķis, pasakot, ka publiskā privātā partnerība ir jāveicina ar sabiedrisko pakāpojumu jomu. Es pati esmu no sabraka pakalpojumu jomas Hamburgā, un mēs e, paši esam panākuši, ka arī privātie piedalās. Protams, ka privātiem ir interesi nopelnīt, un līdz ar to pakalpojumi kļūst arī dārgāki, piemēram, kad ir runa par skolu būvi, ja tiek iztenots publiskā privātā partnerībā, tad ir tā, ka nav elastīkums jo līgumi ir vairāk nekā 40 gadu un ilgāk, un komisija jau pat to arī pareizi pieminēja, ka šie līgumi parasti ir ļoti ilgi. Un tad, ja ir kaut kāda izmaiņa, ka, ja šo skolu uh, vēlas uh, būvēt savādāk, organizēt savādāk, tad pilnīgi nekāda elastība nav valsts pusē. Šo uh, pasūtījumu piešķiršana, iepirkumi, protams, tas šeit ir pārklāšanās ar būvniecības sektoru. Es neesmu arī par to, ka ostās vajadzētu vēl papildus kaut ko noregulēt. Eh, arī ostu uzņēmumi mums ir rakstījuši, eh, kad vien draudēja importa pakete numur 3, eh, un viņi teica, ka viņu intereses ir tādas, ka, lai grunskabāli, lai par grunskabāli netiktu piešķiras koncesijas, jo viņi ir, nom, viņi nomāšos grunskabālus, viņiem nav vajadzīgas koncesijas, lai viņi varētu veikt savus darbus kā privātu uzņēmumu ostās. Uh, Tagad tur ir pilnīgi arī savādākas situācijas, kas ir atšķirīgas. Ko es uzskatu, kas ir ļoti nelāga komisijas priekšlikumā, ka noteikti kriteriji ir saistoši piešķiršanā, bet tur nav nekāda saistība ar, ar darba koplīguma nosacījumiem privātos uzņēmumos. Ja kāds vēlas, lai tie uzņēmumi, kuriem ir darba koplīkumi, lai viņi sniegtu pakalpojumus, ja, piemēram, kāds publisks uzņēmums ir konkurencē ar uh, uzņēmumu, ja šeit pastāv konkurences uzņēmumu, kādu uzņēmumu, kuram ir šis darba koplīkums, tad jau tikai šis cenas kritērijs pēc tam varētu kļūt par problēmu. ka šis uzņēmums ar šo tarifu līgumu, ar šo darbu koplīgumu arī varētu arī dabūt eh, pasūtījumu. Es domāju, ka šo direktīvu kopumā vajadzētu norā, noraidīt, to arī kolēģi arī no citām komitiem jau ir izdarījuši. Bet es domāju, ka mums vajadzētu tomēr turpināt arī ar ēnu referendu sanāksmē un arī ar tiem, kas ir atbildīgi no politiskajām grupām, lai mēs varētu savstarpēji diskutēt par šo jautājumu. Un tad, ja mēs atradīsim ceļu, kā turpināt darbu, paldies! Thank you very much, Mrs. Wills. The dead... Liels paldies, Vils kundze. Grozījums var iesniegt 27. septembrim. Eh, balsosim transporta komitejā 6. novembrī un IMCO komitejā 18. decembrī. Tātad eh, grozījums līdz 27. septembrim, balsojums transporta 6. novembrī un balsojums IMCO 18. decembrī. Liels paldies! Un tagad. Mēs sagādīsim, lai šeit ierodas visi koordinatori un pēc iespējas ātrāk sāksim koordinatoru sanāksmi. Paldies!